Siamo pronti? Prendete posto. Vai... Ieņemt savas vietas. Labrīt. Sāksim komitejas sanāksmi. Ja kolēģiem nav nekādu piezīmju un ierosinājumu, es varu konstatēt, ka jūs esat eh, viens prāts ar pašreizējo darbu kārtību. Līdz ar to to uzskatu par pieņemtu. Vai kolēģi vēlējās izteikties par 16. un 17. mārta sanāksmēm. Ja par šo sēžu protokoliem vai arī par 12. aprīļa sēdes protokolu nekādu e, ierosinājumu piezīmi nav, tad es tos uzskatu par pieņemtiem. Vēlējos mūsu komiteju informēt par to, ka rītdien kopīgi ar koordinatoriem būs tikšanās ar komisāru. Čolosu, un mēs runāsim par uh, likumdošanu lauksaimniecībā. Tālāk komitoloģijas procedūra ir uh, deleģētie tiesību akti, ir īstenošanas tiesību akti, uh, Es vēlētos vēl vienoties par mūsu kalendāru, bet eh, vēlējos pateikt visiem deputātiem, ka mēs mēģināsim pēc iespējas ātrāk panākt to, lai parlaments pilnā apmērā varētu spēlēt savu lomu kā līdzlikumdevējs saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, seminārs par eh, lauksaimniecības konkurentspēju 10. maijā ir paredzēts tur rīkot. Uh, un vēl būs ārkārtas sanāksme, un tā arī ir paredzēta 10. maijā. Tālāk Strasbūrs nedēļa. Mēs izskatīsim grozījumus, tie bija visai daudz skaitlīgi, tātad par Lajana kungas ziņojumu kopīgā lauksainiecības politika pēc 2013. gada. Kolēģi, tagad mēs varam uzsākt viedokļu apmaiņu ar komisāru Džonu Dallī, kas ir atbildīgs par veselības un patērētāju politikas jautājumiem. To, Karo, Džon, e, importante. Vēlējos Dallī kungs sirsnīgi sveikt mūsu vidū. Dārgais Džon, visi mūsu komitejas deputāti jau ir ieintriģēti, gaida ar nepacietību gaida uzklausīt tavu darbu programmu, kādas ir komisijas prioritātes. Protams, tur runāsi par veselību, par uh, patērētāju politiku, par dzīvnieku labturību, arī par auga aizsardzību. Džon, es tev sveicu mūsu vidu un tagad tev vārds lūdzu. Chairman, honorable priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Man tiešām ir prieks būt šodien šeit, un šī ir mana pirmā iespēja informēt jūs par vairākiem svarīgākiem jautājumiem, kas ir aktuāli jūsu komitejai. Tāpat arī atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas godājumiem deputātiem varētu rasties. Lauksainiecība un pārtiks nozare ir ļoti svarīga sastāvdaļa Eiropas ekonomikā. Tā ir lielākā uh, ražotāja un lielākā, da, lielākais darba devējs. Līdz ar to šīs nozares ir ļoti svarīgas. Es to vēlos pieminēt, lai uzsvērtu to, cik lielu ieguldījumu lauksaimniecību un pārtiks nozares sniedz Eiropas eh, stratēģijai 2020. gadam. Uh, Es vēlos koncentrēties uz tām sadaļām komisijas darba programmā, kas ir manā kompetencē un arī šīs komitejas kompetencē. Es sākšu ar veselības jautājumiem, eh, augiem, eh, kas ir ļoti svarīgs jautājums. No pašreizējās krīzes kļūst skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama stingrāka aizsardzība pret organismiem, kas bojā augus. Un mums ir jāpieņem stingrāka nostāja attiecībā uz augu aizsardzību, gan lai aizsargātu pret e, dažādiem kaitēkļiem, gan slimībām, kā arī klimata pārmaiņām. Skatot pašreizējo augu aizsardzības režīmu, tātad pārskatīšana notiek jau šobrīd, un es plānoju jaunu stratēģiju ak akceptēt 2012. gadā. Tāpat e, pavisam īsi pieminēšu uh, jauna tiesiskā ietvara eh, izveidi attiecībā uz auga aizsardzības eh, izstrādājumiem, kur ir skaidri jāsaka pesticīdu ražotājiem, ka viņiem ir jāievērš savu uzmanību uz daudz drošāku produktu ražošanu. Jauni produkti izstrādājumi daudz ātrāk nākotnē nonāks tirgu, jo pilnvarošanas un apstiprināšanas procesam būs īsāki termiņi. Tādējādi daudz vieglāk varēs e, arī zemnieki piekļūt šādiem produktiem. Kas attiec ģenētiski modificētiem organismiem, Es domāju, jūs labi apzināties, ka komisija ir plānojusi līdz jūnija beigām nākt klājā ar konkrētu iniciatīvu par to, kā ļaut dalību valstīm pašām lemt, ļaut vai neļaut ģenētiski modificētos organismus eh, savā valsts teritorijā audzēt vai attiecīgi neļaut to. Un Barozo kungs jau ir eh, to minējis eh, savās vadlīnijās, ko viņš iepriekš ir publicējis. Pēc manas uzklausīšanas janvārī es izteicu solījumu līdz šī gada beigām iesniegt ziņojumu un Šāds, ap, šāda apņemšanās joprojām ir spēkā arī man darba programmā. Komisijas dienas šobrīd veids konsultācijas ar visām ie, ieinteresētajām pusēm, lai iegūtu līdzsvarotu priekšstatu. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pieminētu arī inovāciju un zinātnisko progresu. Es esmu par inovāciju un pilnībā apņēmies maksimāli izmantot tās priekšrocības, ko zinātni var piedāvāt, bet tas nenozīmē, ka tas ir jādara par jebkuru cenu. Es pildīšu tādu politiku, kur inovācija ir atbildīga un zinātniskais progress tiek veicināts, bet tā pašā laikā ir jāpievērš ļoti liela uzmanība riskam un drošībai. Tāpat arī pesticīdu apstiprināšana, ko es jau pieminēju, ir laba uh, labs piemērs šādam gadījumam. Kopumā mums ir nepieciešama daudz plašākas de debatas un diskusija par zinātnes progresu, tāpat arī ko tas labu var dot mūsu pilsoņiem, tā pašā laikā arī risinot pilsoņu paustās bažas. Kā jau deputāta kund, kundzes noteikti zina, komisija ir publicējusi ziņojumu par eh, stratēģiju 2007. gadā Eh, par to, ka preventīvais darbs ir labāks nekā ārstēšana. Un stratēģijai sekoja 2008. gada eh, rīcības plāns par konkrētiem pasākumiem, kur lielākā daļa jau dod zināmus rezultātus. Kas attiec uz stratēģijas tiesisko pamatu, es plānoju ierosināt eh, dzīvnieku veselības eh, likumdošanas aktu nākamajā gadā. Mums ir jāpatur prātā šo eh, saistību starp Eiropas Savienības likumdošanu un starptautiskām normām. Lielākajā daļā mūsu tiesību akti sakrīt ar dzīvnieku veselības aizsardzības organizācijas prasībām, bet zināma daļa pat pārsniedz tos. Uh, Eiropas Savienībai ir tiesības aizsargāt sabiedrības veselību un arī dzīvnieku e, veselību, kur tas ir nepieciešams. Šis rīcības plāns 2010. gadam beigsies šogad. Un izvērtējot šī plāna sasniegumus, tas tika plānots darīt decembrī. Saistībā ar to tiek pievērsta īpaša uzmanība, e, izvērtēt datus par e, dzīvnieku labturības un veselības standartiem. Balstoties uz to, kā arī po, ļoti noderīgo Polsona ziņojumu no šīs komitejas, mēs sagatavojam jaunu stratēģiju, kas visaptverošā veidā ietvers jaunu uh, dzīvnieku labturības politiku nākamajiem pieciem gadiem. Vēl viens jautājums, ko vēlos uh, pieminēt, ir dzīvnieku aizsardzība transportēšanas laikā kur komisijai ir pienākums iesniegt ziņojumu. Šo ziņojumu gaida līdz nākamā gada otrai pusē, un tādējādi tam ir jābalstās uz eh, zinātniskajiem un sociālajiem aspektiem šajā jautājumā. Tāpat kā arī uz pašreizējo Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu un kontroli. Paliekot joprojām dzīvnieku labturības eh, jomā, vēlos pieminēt eh, attiecībā uz dzīvnieku labturības marķēšanas lietām. Es neuzskatu, ka patērētājiem ir jānorāda, kas viņiem jēd, bet mums ir pienākums informēt viņus par to, ko viņi jau ēd. Līdz ar to komisija pieņēma ziņojumu attiecībā uz marķējumu un iespējumu Eiropas mēroga atsaucas centru Eh, tieši par marķēšanas jautājumiem izveidi. Es atbalstu šādu ideju, un šī ideja jau arī tika pieminēta Palsona ziņojumā. Kas attiec uz drošību un dzīvnieku veselības jautājumiem, Eiropa tiek uzskatīta par līderi šādu tendenču izveidē. Eiropas modelis ir ar milzīgu potenciālu. Mums ir jāmeklē iespējas, kā mēs varam izmantot šo potenciālu. Un tādējādi arī atvērt jaunas tirgus iespējas. Mums ir brīnišķīgs zīmols, ko mēs varam izmantot. Attiecībā uz importiem esmu nepiekāpīgs apgalvojumā, ka importētiem produktiem ir jāatbilst mūsu noteiktām drošības prasībām, kas ir noteikts Eiropas Savienībā. Tomēr ir nepieciešams arī konkurētspēja ievērot, un līdz ar to es ziņošu līdz 2010. gada beigām par sasniegto šai jomā. Lai to izdarītu, es konsultēšos ar ieinteresētājiem un iesaistītajām pusēm, jo tādu ir daudz. Protams, ka galu galā mērķis ir nodrošināt, ka pašreizējais regulējums eh, garantē mums drošu eh, produktus un izstrādājumus. Un Tāpat ir e, jā, jāsaka arī, ka šobrīd mēs esam sasnieguši tādu stāvokli, kur e, tālāk virzīties mēs e, vairāk nevaram, neapdraudot patērētājs. Līdz ar to esmu gatavs izstrādāt tādu kā ceļa karti, lai tālāk noteiktu attīstību 2010. un 2012. 15. gadam. Eh, t Tas tiks pieņems līdz jūnijam, un, protams, ka tiks nosūtīts uz parlamentu, lai veiktu tādas vispārējas diskusijas par eh, iespējamām nākotnes izmaiņām. Un visbeidzot, pārtiks drošums un dzīvnieku veselības aizsardzība ir augstā līmenī Eiropā. Tas skar visus, gan zemniekus, gan eh, pārtiks ražotājus gan citus, un mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai pie cilvēkiem nonāktu droša un augstvērtīga pārtika. Un tas nozīmē, ka mums ir jāturpina īstenot jau pieņemtos pasākumus. Un mēs nedrīkstam apdraudēt mūsu tiesiskā ietvara, tiesiskā pamata eh, efektivitāti. Es jums sniedzu tikko pavisam īsu pārskatu par to, ko paredzēts bija darīt šogad Eh, komisijas darba programmā, kā arī mazliet ieskatījos nākotnē un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Molto bene, grazie komisārio, grazie per il... Paldies, komisārkungs! Paldies par prezentāciju. Ir pieteikušies daudzi runātāji. Mums noteikti ir jāievēro. Uh, tas, cik daudz laika ir mūsu rīcībā, lai varētu uh, nu, pieturēties pie mūsu darba kārtības. Elizabete Jēgla, lūdzu, pirmā. Vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisār kungs. Paldies, ka jūs tik agri esat ieradies uz uh, lauksainiecības komitejas sanāksmi. Liels paldies arī par jūsu prezentāciju. Haben sich ja mit den Themen befasst? jūs eh, pieminējāt tādus tematus, eh, kas bieži vien tiek apspriesti tieši mūsu komitejā un rada arī vielu pārdomām. Jūs teicāt, ka 2012. gadā tiks piedāvāt jauna augu aizsardzības stratēģija. Mēs esam pieņēmuši jau līdzīgu likumdošanas paketi. Kādēļ jau jūs domājat par jaunu stratēģiju tik agri, kad viena ir tikus jau izstrādāta? Vēl jūs runājat arī par dzīvnieku aizsardzību. Es biju eh, dzīvnieku aizsardzības stratēģijas referente. Šī stratēģija darbojās no 2006. līdz 2010. gadam. Mēs eh, Eiropas līmenī ieviesām zināmus jauninājumus un pateicoties debatēm un stratēģijai vēlējāmies, nu, uh, dot tādu papildus grūdienu dzīvnieku aizsardzībai Eiropas Savienībā. Jūs teicāt, ka likumdošanai šajā jomā vajadzētu būt ilgtspējīgai. Es e, varētu pieņemt, ka lielākā daļa komitejas kolēģi noteikti atbalst šādu pieeju, runājot par harmonizāciju, Eiropas Savienības iekšējo tirgu un Ja mēs runājam par tādiem dzīvniekiem, kas nav iekļauti šajā likumdošanā, piemēram, dzīvnieki, ar kuriem tiek veikti izmēģinājumi, jāpadomā arī par uh, kaķiem un suņiem, kas eh, vienmēr, eh, teiksim, netiek turēta saskaņā ar labākajām labturības eh, tradīcijām. Tātad, ja mēs runājam par dzīvnieku aizsardzību, varbūt šis lēmums ir jāpadara tāds plašāks. Tālāk par to, kas notiks pēc stratēģijas darbības laika beigām, mēs kā komiteja noteikti varēsim. Uh, kaut ko darīt lietas labā, lai Paulsens kundzes ziņojumu uzlabotu, bet mums noteikti ir jāpalauz galvu par to, cik daudz šī stratēģija ir īstenot, cik lielā mērā tā ir īstenot, ko ir padarījusi Eiropa, ko ir paveikušas dalību valstis, piemēram, dzīvnieku transports, vai šeit ir uzlaboti kādi principi, kuras valstis savus mājas darbus ir iz veikušas pietiekam labi, kurās vēl ir nepieciešama uzlabojuma. Un kad ir nepieciešami jauni likumi, cik lielā mērā vecie likumi ir bijuši īstenoti tālāk biopatenti un klonēšana. Jūs teicāt, ka janvāra beigās vēlaties mums piedāvāt ziņojumu par klonēšanu. Jā, tas patiešām ir ļoti būtisks jautājums. Un eh, vēl ko mēs varētu minēt pie proti biopatenti un diskusijas par šo jautājumu. Es labprāt vēlētos dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums par to. Paldies! Elizabete Mišel Dantēns, la parola. Paldies, Mišels Dantēns, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs, par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savu ceļu kārti. Man tā šķita vienlaiks gan skaidra, gan pilnīga, gan attiecīgi labi. Uh, sadalīta ar labu laika grafiku, taču es vēlētos atgriezties pie viena jautājuma pavisam īsi, kur jūs pieminējāt. Proti aizsardzības pasākumu lielās izmaksas, tā, to aizsardzības pasākumu, kurus uh, mēs uzliekam par obligātiem lauksaimniecībā Eiropā. Jūs teicāt, ka šīs izmaksas tiks izvērtētas, bet es īsti nepiefiksēju, uh, kāda ir termiņa, kādā laika grafitā jūs grasāties to darīt. Es domāju, ka tas būtu svarīgi, ņemot vērā mūsu pašreizējās diskusijas par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, jo eh, šīs te papildus izmaksas eh, arī tiek uztvērts kā papildus sloks no sabiedrības puses. Un tālāk vēl viens punkts. Es vēlējos uzsvērt eh, kādu problēmu, kas Eiropā varbūt ir jauna, bet kurai, es domāju, mums pavisam drīz būs nepieciešams savs ietvars, lai risinātu šo jautājumu, ir rūpnieciskais piesārņojums. Visur Eiropā ir um, tātad lauksaimniecības, uh, kuras saskars ar šo te piesārņojumu, dioksīnu piesārņojumu, cita veida piesārņojumu, lauksaimnieki kļūst par šī piesārņojuma upuriem un nav uh, konkrēta ietvara, kas eh, ļautu atbalstīt šos lauksaimniekus eh, laikā, kad, teiksim, viņiem tiek aizliegts turpināt savu darbību saimniecībās. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums eh, dažos reģionos. Te es domāju par tām lauksaimniecībām, kas atrodas ap sadedzināšanas rūpnīcām, atkrituma sadedzināšanas rūpnīcām un citām rūpnieciskām iestādēm. Uh, Un šī te piesārņojuma dēļ dažas lauksaimniecības ir paralizētas un nevar turpināt savu darbu, un es domāju, ka šis jautājums būtu jārisina Eiropas ietvaros. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Jose Bavē. Komisāra kungs, nu jau vairākus mēnešus jūs esat komisāra amatā, un jāsaka, ka jūsu pirmie soļi ir bijuši uh, spēcīgi, jūs piekritāt. Uh, tam, ka tiek atļaut eh, ģenētiski modificēto kartupeļu ienākšanu tirgu par spīti tam, kādu ietekmi tas atstāja uz Eiropas patērētājiem un Eiropas lauksaimniekiem. Tas ir bijis šoks, un neviens nesaprot, kāpēc šāds pasākums tika ieviests, lai gan lielākā daļa dalībvalstu aicināja um, ņemt vērā EFSAS eh, pētījuma rezultātus. Tātad, kā gan ir pieļaujams tas, ka šobrīd sistemātiski tiek pieļauti ģenētiski modificētie organismi, lai gan vienlaikus visi zina, ka šie, šie te pētījumi, kuros tiek konstatēts nekaitīgums, nav pietiekami efektīgi. Jūs šodien paziņojāt, ka jūlijā jūs nāksiet klajā ar jaunu regulējumu, kas ar subsidiaritātes principu ievērošana ļaus dalībvalstīm pašām noteikt, vai tās piekrīt GMO vai nē, bet tas izraisīs diezgan sarežģītu situāciju, jo būs dalībvalsts, kas uh, atļaus GMO, būs dalībvalsts, kas to aizliegs, un mēs tomēr darbojamies iekšējā tirgus ietvaros. Uh, un ģenētiski modificētie organismi e, nav tādi, kas apstājas pie robežas, tie var pāriet no vienas valsts uz otru, līdz ar to mēs nevaram risināt šo jautājumu šādā veidā, tas nav konsekventi. Un vēl viens jautājums, e, kas ir saistīts ar starptautiskās tirzniecības organizācijas darbību. Uh, jo būs dalībvalstis, kuras būs um, aizliegušas ģēmo, bet uh, pret tām varēs vērsties uh, starptautiskās tirsniecības organizācijas ietvaros, tāpēc, ka uh, Eiropas Savienība ir piekritusi šo organismu ieviešanai citviet. Un vēl viens jautājums. Nav pieņemams tas, ka šobrīd šīs diskusijas notiek tikai komisijas padoms un dalībās starpā jo šādā veidā mēs um, neņemam vērā Eiropas pilsoņu viedokli un arī Eiropas parlamentu viedokli. Nav normāli, ka šīs diskusijas, šīs debatas notiek tikai komisijā un padomē. Es domāju, ka mums ir ļoti nepieciešama skaidra atbild šajā jautājumā. Otrs jautājums, kas ir pakārtots, bet arī svarīgs, ir saistīts ar uh, pārtiku. Gadiem ilgi mēs cīnāmies par pārtiks preču kvalitāti. Visos ziņojumos mēs to izvirzam kā galveno, bet šobrīd mēs esam eh, sagaidījuši jaunu priekšlikumu, kas ir eh, junk food, jeb eh, sliktas kvalitātes pārtiks ieviešana. Vai mēs tik tiešām varam pieļaut, ka šāda veida pārtika um, pārstrādāta gaļa, kas uh, tiek izmantota pēc tam uh, gaļas e, produktu ražošanā, ienāk tirgu. Es domāju, ka tas absolūti nav pieņemams, ņemot vērā, ka šobrīd mēs runājam par pārtiks preču kvalitāti. Tāpēc es aicinu jau šobrīd kolēģus uh, balsot tāpat kā vidas komitejā, kas lielākoties ir balsojis pret šīs te produkcijas ienākšanu tirgū. Paldies! Paldies, un tagad vārds Šmitkunga. Thank you, President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, komisāra kungs, man ir prieks jūs redzēt uh, mūsu zālē. Es vēlējos runāt par diviem jautājumiem, proti par dzīvnieku transportu. Uh, about, uh, Un vēl kādi jautājumi. Tātad Jēgls kundze jau uzdeva jautājumu par dzīvnieku transportu. Mēs esam pieredzējuši, ka ir problēmas īstenot šo likumdošanu atšķirīgās dalību valstīs, jo citas, protams, savus uzdevumus ir veikušas veiksmīgāk. Es domāju, par to mums noteikti vajadzētu parunāt. Es zinu, ka jūs esat pie tā strādājis. Varbūt, ka komisijas pieeja ir nedaudz mainījusies, jūs runājat par labāku īstenošanu, bet nerunājat par jauniem noteikumiem. Jūs noteikti zināt, ka Skotijā ir patiešām lielas bažas par to, ka eh, varētu ienākt jauni noteikumi, pirms mēl, mēs vēl esam pieraduši pie vecajiem noteikumiem. Tā tad es varu runāt par to, kāda ir situācija Skotijā. Ja mēs runājam par īstenošanu, varbūt vajadzētu panākt labāku īstenošanu, nevis tikai visus pārpludināt ar jauniem noteikumiem. Uh, well, that, uh, Jūs varbūt zināt, ka ir uh, rakstītā deklarācija, ko ir parakstījuši uh, vairāki ziņojumi par transtaugskābēm eh, cilvēku pārtikā un eh, mums vajadzētu izpētīt šo situāciju, varbūt, ka komisija varētu paust, kāds ir tās redzējums par šo tematu. Mēs vēlamies eh, sa, mm, gūt pietiekam lielu atbalstu no uh, citām politiskajām grupām. Paldies! Paulsens kundze lūdzu, un pēc tam Magines kundze. Tack, herr ordförande, och välkommen hit, herr komisionär. Paldies, eh, komisār kungs, ka ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi un sirsnīgi jūs sveicu tajā. Es tagad nedaudz jūtos kā tāds papagailis, kas 30 gadus atkārto vienu un to pašu. Nē, dejeļi. Bet, nu, es esmu jau pieradus pie šīs papagailomas. lomas. Tagad runājot par dzīvnieku veselību un par to, kā tā ir saistīta ar sabiedrības veselību. Protams, mēs šeit runājam par to, ka dzīvniekiem izstrādājas rezistents, tātad noturība pret antibiotikām. Uh, mums izdevās aizliegt antibiotiku lietošanu dzīvnieku pārtikā, proti, ka, piemēram, antibiotikas tiek lietots, lai stimulētu dzīvnieku augšanu. Tas prasīja vispār gadus, lai mēs varētu panākt šādu aizliegumu. Protams, joprojām tiek izdarīts zināms spiediens, bet mūsu rīcībā ir arī statistikas dati, par to, kā antibiotikas tiek izmantotas ārstējot cilvēkus. Tomēr mēs eh, vēlētos izveidot arī līdzīgu sistēmu lauksaimniecībā, proti, kā var izmantot antibiotikas pret kādām slimībām un cik lielos daudzumos tās tiek izmantotas. Jo antibiotikas tiek izmantots eh, gan ārstējot cilvēkus, gan dzīvniekus, un tās eh, ietekmē, nu, gan dzīvnieku, gan cilvēku veselību. Ja kādam dzīvniekam ir nopietna infekcijas slimība, protams, ir jāmēģina to ārstēt ar antibiotikām. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem. Bet mums nevajadzētu antibiotikas šo brīnumu līdzekli vienkārši izmantot ļaunprātīgi. Un vēl kāds ļoti pretrunīgs jautājums. Vai mums ir pietiekami daudz drosmes? lai runātu par uh, jaunajām biotehnoloģijām. Vai mēs patiešām esam pietiekami ambiciozi, lai diskutētu par šo jautājumu? Jo zinātne, protams, ir piedzīvojusi milzīgu progresu un, uh, piemēram, ģenētisku, ar ģenētisko materiālu ir iespējams veikt daudz un dažādas manipulācijas. Es pat nerunāju par ģenētiski modificētiem organismiem. Man gan nav pietiekami daudz laika, lai par to runātu tagad tā plaši, bet varbūt, ka parlamentā varētu organizēt vairākus seminārus un uzklausīšanas, uzklausot zinātniekus, kas ir informēti par šo situāciju. Un tad mēs varētu pārbaudīt, cik tālu šī tehnoloģija ir attīstījusies, kā tā ir. Uh, jāietekmē un vai mums ir nepieciešams pieņemt likumus, par ko mēs īstenībā zinām ļoti maz. Tā tad ir jārunā par zināšanām. Paldies! Paldies, Paulsens kundzei! Uh, eh, Mairēd Magines un pēc tam Džordž Lajons. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos sveikt mūsu vidū dalī kungu. Mani īstenībā pārsteidza jūsu uh, ievadruna par to, cik nozīmīga ir lauksainiecība Eiropas Savienībā un arī uh, 2020 stratēģija. To gan jūs īstā nepieminējāt savā ievadrunā. Ņemot vērā arī kolēģi izteikums, es vēlējos uh, pavaicāt par to, uh, kā varētu atkal atvērt sarunas ar valstīm, ar Merkuzur valstīm. Uh, mums eh, šīs sarunas ir ļoti nozīmīgas, it sevišķi ņemot vērā vistas gaļas un lielopu gaļas sektoru. Un mēs taču atceramies šo Brazīlijas lielopu gaļas skandālu. Es eh, jau toreiz biju nobažījusies par visu šo situāciju, un eh, mums vajadzētu padomāt, ka šīs sarunas ar Merkurzuru valstīm vajadzētu atkal atsākt. Tālāk par dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību. Uh, Tie ir jautājumi, kas noteikti arī jāapspriež šajā kontekstā, bet vai sarunām ar Merkuzur valstīm vajadzētu note, notikt pirms sarunām ar PTO? Es vēlētos uzklausīt, ko jūs par to visu domājat, un jums noteikti arī vajadzētu uzklausīt to, ko domā mūsu lauksaimnieki, jo šajos grūtajos laikos viņu ie, ieņēmumi ir diezgan traģiski samazinājušies. Uh, Un, eh, Dalī kungs, jūs minējāt tos augstos standartus, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka tas, protams, ir jāievēro, bet īstenībā mēs darām ļoti maz, lai uh, aizsargātu Eiropas tirgu pret importētajām precēm no trešajām valstīm. Jā, man ļoti daudz nozīmē tas, ko jūs teicāt, bet ir jāpāriet arī pie darbiem, ir jārunā skaidra un gaiša valoda, jo, ja e, ļoti daudz importēto preču notiek mūsu tirgu, mums ir jāparūpējas arī par mūsu lauksaimniekiem, jo, piemēram, viņiem ir jāievēro daudz augstāk standarti nekā ražotājiem trešajās valstīs. Tālāk par ģenētiski modificētiem organismiem runājot, protams, šeit tas ir vērojama viedokļu šķelšanās. Mums ir jāatzīst, ka, piemēram, eh, dzīvnieku uh, barības rūpniecībā šis jautājums arī tiek apspriests un vajadzētu padomāt par visu pārtiks nekaitīgumu, par to, kādas ir pierā, pieļaujamās tolerances robežas arī attiecībā uz ģēmo. Mums par šo jautājumu ir jārunā, nevis tas ir jāignorē. Uh, Eh, pievēršoties dzīvnieku transportam, es domāju, īstenošanai dalību valstīs ir jābūt veiksmīgākai. Un eh, mēs esam pieredzējuši, ka vecie noteikumi bieži vien tiek ignorēti. Un eh, sevišķi smags jautājums ir jautājums par uh, zirgu transportēšanu visā Eiropas Savienībā. Tālāk dzīvnieku labturības marķējumi. Es vēlējos teikt, ka visu, ko mēs darām Eiropas Savienībā un jaunajā komisijā, mēs īstenībā spēlējam otro violi, ja mēs runājam, piemēram, par to, kas reāli notiek lielveikalos. Mums vajadzētu arī piedāvāt konkrētus maksājumus no tirgus, ja mēs nevaram ieviest pietiekam labus cenu mehānismus, mums kā parlamentam savas uh, intereses neizdosies panākt. Un jāpadomā, kas notiks KLP pēc 2013. gada. Ir ļoti labi, ka Eiropas Eiropas Savienībā ir labs zīmols un mēs to varam izmantot, bet tas ir dārgs zīmols un bieži vien tieši mūsu pilsoņiem par to ir jāmaksā. Mums varbūt vajadzētu saskaņot globālos standarts ar Eiropas standartiem, nevis izveidot divus standarts, kas konkurēs savā starpā. Es ar uh, prieku uzklausīju jūs piezīmes un es uh, arī uh, vēlētos kaut ko uzzināt. Par to, ko esat paredzējuši nākotnē. Tālāk, ja mēs runājam par tādas uh, ātrās pārtiks par zemes kvalitātes pārtiks precēm. Arī šeit ir jāpadomā par to, eh, kā uzlabot labas kvalitātes preču piedāvājumu. Jāpadomā arī par eh, taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem. Mēs vēlamies, lai viņi ražotu pārtiks produktus un aizsargātu vidi, bet viņiem ir arī jāizdzīvo. Paldies! Paldies, Magines skundzei! Džordžs Lajens un pēc tam Luis Kapalo eh, Santos un pēc tam došu vārdu komisāru kungam atbildēm. Lūdzu. Just, uh, Paldies, mm, apsveikumi un viss cieņa komisāru kungam par to, ka viņš ieradās šeit. Liela daļa no jautājumiem jau tika aptvērta, ko kolēģi šeit pieminēja, bet es gribu uzdot konkrēts jautājums. Par TSE ceļikārti, kur jūs eh, pieminējāt un ziņosiet jūnijā, vai mēs redzēsim arī to, ka beidzot tiks pārtraukti testi Eiropas Savienībā? Lielākā daļa no šiem uh, gadījumiem tie, šai slimībai tiek konstatēti jau pēc eh, nāves, un tad uzliek papildus slogu. Un, eh, principā, nekad neiespaido gaļas nozaru. Tālāk par transportēšanu. Eh, to jau pieminēja vairāk kolēģi. Otrā Eh, jūs, jūs teicāt, gada otrā pusē, cik es saprotu, 2011. gada otrā pusē. Tātad, vai jūs koncentrēsieties tiešām uz esošo likumdošanas aktu īstenošanu un tik tiešām nebūs jaunu tiesību aktu, jo tas īpaši svarīgi visā Eiropā un jo īpaši Skotijā. Tālāk par importiem. Jau Diezgan daudz šajā komitejā ir runāts par šo jautājumu, vēl pirms es kļuvu par deputātu, un mēs joprojām par to runājam. Mēs esam noba nobažījušies, ka FAO organizācijas ziņojuma attiecībā uz lielopu gaļas importiem uzrāda zinām satraucošas tendences par to, ka nevar vienmēr izsekot izcelsmi. Uh, Vai jūs varat apstiprināt uh, to, ka esat apmierināti ar sasniegto progresu, jeb tomēr uzskatāt, ka ir nepieciešams vēl uh, darīt kaut ko, lai uzlabotu uh, izcelsmes izsekošanas iespējas? Paldies! Grazie, George. Luis. Paldies, teikt, Lūdzu, Kaplos Santos. Komisāru, tomēr agradeço a uh, sua presença. Jā, paldies, priekšsēdētāji Paldies komisāru kungām par to, ka viņš ieradies uz mūsu sanāksmu. Šodien es vēlētos pieminēt divus jautājumus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmais eh, jautājums ir saistīts, saistīts ar fitosanitāro un higienas normu kontroli Eiropas Savienībā. Jo, protams, ka mm, dzīvnieku un cilvēku veselība ir ļoti eh, svarīga, bet eh, šie noteikumi ir mūsu, ja varētu teikt, tā pēdējā robeža. Tāpēc es priecājos par jūsu priekšlikumiem šajā jomā, bet mani, tāpat kā kolēģis, satrauc tas, kā mēs šos eh, pasākums īstenosim. Un mums nevajag jaunus noteikumus, bet mums vajadzētu garantēt jau esošo noteikumu īstenošanu. Un tā kā es e, dzīvoju gan šeit, Briselē, gan Portugālē, tad es e, konstatēju diezgan lielu pasivitāti no iestāžu puses Portugālē. Tāpēc arī, komisār kungs, es vēlētos zināt, vai jūs savā ziņojumā esat paredzējis e, izklāstīt to, kā šie noteikumi tiek reāli īstenot dalībvalstīs, vai arī šāda veida izvērtēšana jau ir notikusi un jūs varētu mums iepazīstināt ar rezultātiem. Otrs jautājums ir, ir saistīts ar uh, priedz, priešu slimību. Jūs zināt, ka ir bijuši jau precedenti un ir uh, bijis koka iepakojums jau iepriekš. Uh, koku iepakojums, kas tika importēts no Amerikas Savienotajām valstīm, un tādējādi Eiropā tikusi ieviesta šī te slimība, kas ir skārus koks arī mūsu reģionā. Un šķiet, ka uh, Eh, šī slimība šobrīd skar jau arī citas eh, dalībvalstis, tāpēc es vēlētos zināt, vai ir paredzēta kāda preventīva pasākuma Eiropas Savienības līmenī, lai novērstu šīs te infekcijas vēršanos plašumā, jo tas noteikti atstās negatīvu ieteikumu uz visu uh, eh, kokrūpniecību kopumā Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad es domāju, mēs varētu dot uh, dažas minūtes laika komisāram, kas atbildēs uz pirmo jautājumu kārtu, un pēc tam būs vēl astoņi runātāji. Lūdzu, komisāra kungs, bet, protams, es domāju, ka šobrīd pienācis laiks uzklausīt atbildes. Jā, paldies! Es vēlos pateikties visiem, kas izteica komentārus, kas uzdeva jautājumus. Tādējādi jūs man dodat iespēju plašāk pastāstīt par atsevišķiem jautājumiem. Pavisam eh, nesen mēs pieņēmām likumdošanas aktu par pesticīdiem un eh, par dzīvnieku labturību. Un mūsu jaunā stratēģija koncentrēsies vairāk tagad uz dzīvnieku labturības jautājumiem, lielā mērā pārņemot to, kas ir iekļauts secinājumos pasaules kundzes ziņojumā. Uh, To mēs esam izskatījuši un pieņēmuši, un šie secinājumi lielā mērā atbilst tam, kāds ir mūsu viedoklis, tāpēc es vēlos izmantot iespēju pateikties Palsons kundzei par viņas ieguldījumu šajā jautājumā, un es ceru, ka mēs visi varam gūt eh, lielu labumu no viņas eh, pieredzes šajā jomā. Par dzīvnieku transportēšanu to pieminēja uh, daudzi deputāti. Manā darbā es uzsvaru lieku uz to, ka pirms mēs ķeramies pie jauna regulējuma, jauniem tiesību aktiem šajā jomā, mums vispirms ir jāanalizē status esošajiem tiesību aktiem, jo tās atsauksmes, ko es saņemu par esošo likumdošanu, ir tās, ka šī likumdošana netiek pienācīgi īstenota visās dalību valstīs. Un es uzskatu, ka mums būtu jāvirza uz priekšu esošo normu īstenošanu. Protams, ka tādējādi man šajā ziņojumā, kas tiks sniegts 11. gada vidū, eh, tur es nevarēšu koncentrēties tikai uz īstenošanas jautājumiem. Tā pašā laikā mums ir arī jāskatās, varbūt ka ir atsevišķi kaut kādas eh, jaunas informācijas eh, daļas pieejams par jaunām praksēm, un tad jāskatās, kā tas ir risināms. Mēs netaisamies ierosināt eh, jaunus pasākumus, īslaicīgi kaut kā. Mēs tā visaptveroši mēģinam skatīties. Tomēr uzsvaram ir jābūt uz to, kas mums jau ir pieņemts, kas mums jau ir pieejams, un jāskatās, e, kā to ir iespējams uzlabot. Mums, balstoties uz atsauksmēm, ko es saņemu, e, saistības ar uh, Eh, piemēram, dzīvnieku transportēšanu un izcelsmes eh, valsts marķējumu. Dzīvnieki dažkārt tiek eh, pārvadāti ļoti lielos attālumos. Un, lai varētu pēc tam marķējumā ierakstīt, ka dzīvnieku kaušana ir noteikusi konkrētā valstī. Mums jāskatās visaptvaroši, jāmeklē, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas pēc iespējas praktiskākā gaisotnē. Tā, tālāk par um, likumdošanas aktu prasībām. Šeit es vispārīgi varu izteikties, ka es piekrītu tiem apgalvojumiem, kas jau ir tikuši pausti šeit, ka visam ir sava cena. Jebkura iniciatīvai, jebkuram marķējumam, ko mēs uzliekam kā obligātu, tam visam ir savs uh, eh, cena. Līdz ar to es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uh, pieņemt šādu visaptverošu uh, pieeju attiecībām uz deregulāciju, kas eh, šobrīd eh, skar eh, gan zemniekus, gan saimniecības. Un, protams, ka mums ir jānodrošina, lai zemnieki varētu izdzīvot, uh, bet tā eh, pašā laikā jānodrošina arī tas, ka izstrādājumi tirgu ir konkurētspējīgi un tirgus kopumā ir konkurētspējīgs. Tā pašā laikā uzturot augsto vērtību, kas ir mūsu zīmolam, ko mēs esam šobrīd sasnieguši. Šos pasākums labturības jomā mēs esam jau uzsākuši, lai varētu konstatēt, kā šis regulējums labturības jomā darbojās. Un prasības, kas mums tiek izvirzītas, un to, kāds ir labums un kādas ir izmaksas šiem elementiem. Tādējādi mūs ļauj daudz labāk izvērtēt un gudrāk pat es teiktu izvērtēt šādas jaunās robežas, eh, kuras mēs eh, paši sev noliekam un kurus uzstādam kā mērķus. Kas attiec uz rūpniecisko piesārņojumu? Jā, tā ir eh, tāda situācija, kas tik tiešām pastāv un ir aktuāla daudzās valstīs, un eh, man jāsaka, ka tiešām pašas dalību valstis ir atbildīgas par to, lai šāda veida piesārņojums tiktu kontrolēts, un mēs mēģināsim eh, nodrošināt, ka īstenošana un kontrola notiek kā pienāks par klonēšanu. Kā jau es sacīju, komisija līdz šī gada beigām nāks klajā ar dokumentu par klonēšanu. Šis jautājums jau tiek apspriests eh, dažādās eh, parlamenta komitejās. Es tiešām pozitīvi novērtēju, cik pozitīvā un aktīvā veidā daudz deputāti iesaistās šajā jautājumā. Mēs sekojam līdzi, kāds viedoklis tiek pausts par šo jautājumu. Tālāk par ģenētiski modificētiem organismiem un konkrēti par GMO kartupeļiem. Šis jautājums ir tāds, ka jāsaka, pastāv esošais tiesiskais ietvars, kas jau ir noteikts e, saskaņā ar parlamentu un padomi, kā pieņemami lēmumi ģēmo jomā. Šāds tiesiskais ietvars pastāv un uh, Eh, skaidrs, ka ja mēs pieņemam eh, šādus eh, lēmumus, tad mēs it kā neievērojam parlamenta lomu. Nē, tā nav. Mēs ievērojam spēkā esošo tiesisko ietvaru, tiesisko pamatu par to, kā ir jāpieņem šādi lēmumi. Pēc diskusijām, kas notiek dažādās komitejās un padomas sanāksmēs, kur, diemžēl, nav iespējams eh, līdz šim bijis panākt eh, jebkādu lēmumu, ne pozitīvu, ne negatīvu. Līdz ar to komisijai pašai atliek izlemt ļoti stingru noteikumu ietvaros, mums ir jābalstās uz zinātniskajiem datiem, un komisija ir veikusi visu nepieciešamo, lai pārbaudītu, šos zinātniskos datus vienreiz, divreiz, pat trīsreiz, uh, lai uh, tiešām pieņemtu pamatotus lēmumus. Lēmumu vienmēr ir balstījušies uz drošības apsvērumiem, un komisija nekas cits neatlika, kā apstiprināt šādus, uh, šādus lēmumus. Tā kā faktiski varētu teikt, ka mēs tik tiešām uh, izdaram spiedienu, lai daudz detalizētāk noteiktu izmantoto metodiku un tiesisko ietvaru. Es esmu ticies ar Kroplaifu pārstāvjiem un uzstājis, ka ir jābūt daudz plašākai iesaistīšanai attiecībā uz eh, to, kādi labumi varētu būt gūti no šādas inovācijas un daudz plašāk un detalizētāk jāinformē patērētāji. Uh, ir jānosaka precīzs laika grafiks par pretmikrobu, eh, eh, pret mikrobiem noturīgu eh, gēnu līdzekļu izmantošanu. Mums ir jāņem vērā to, ka pieņemot un apstiprinot jaunus izstrādājumus, var tikt izjaukts līdzsvars attiecībā uz to, kādam būtu jābūt normālu rezultātam. Un, protams, ka ir rūpīgi jāuzrauga šie pasākumi, nu, un e, uzraudzībai jābūt daudz aktīvākai nekā tā šobrīd notiek, jo es uzskatu, ka tas mums dos ne tikai iespēju pārbaudīt cik precīzi ir iepriekš veiktie izvērtējumi, to mēs varēsim salīdzināt ar faktisko situāciju. Bet tajā pašā laikā mēs varēsim arī daudz precīzāk eh, noteikt, kā ir nākotnē jāveic šādi izvērtējumi. Un eh, pagājušās nedēļas sākumā es biju ASV, un tas bija viens no jautājumiem, ko es apspriedu. Un kur es eh, aicināju ASV dalīties informācijā, kas viņiem ir pieejama par to pieredzi, kultivējot ģenētiski modificētos organismus, kas viņiem ir. Tad viņiem ir daudz plašāka un ilgstošāka šī pieredze. Un es uzskatu, ka ja mēs balstīsimies tikai un vienīgi uz faktiem, mēs e, izbeigsim šo emocionālo diskusiju, šīs e, bailes no nezināmā, e, kas principā ir vadījuši līdzinējās debatas. Un tieši tādēļ es eh, šajā kontekstā apsveicu Polsons kundzes komentāru, ka mums tik tiešām ir nepieciešama plašāks debats par šo jautājumu. Mums, tā skaitā arī man, ir jātiekas ar zinātniekiem, jātiekas ar cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, lai mēs daudz labāku izprastu, par ko mēs īsti runājam, par to, ko nākotne mums nesīs. Jo um, Zinātne attīstās, un es uzskatu, ka eh, tātad tas mans personīgais viedoklis, ka neļaujot īstenot inovācijas jomas, mēs tikai paši sev kaitēsim. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko vēlētos Eiropa. Tālāk par šīm transtaukskābēm. Mēs tik tiešām uh, skatām visas iespējas, visas jomas, kas rada draudus cilvēku veselībai. Un arī uh, pēdējais komentārs, kas tika izteikts, tātad mūsu veselības uh, situācija, šī dinamika ir tāda, ka dzīvnieku veselība un cilvēku veselība tomēr ir kopā skatāms jautājums. Mums tas ir jāsaprot. Tātad par šīm trans taukskābēm Mēs, protams, pievēršam īpašību, īpašu uzmanību eh, šīm jautājumam. Eh, diemžēl ir iesniegti eh, šādi atsevišķi grozījumi, kas šos jautājumus izņemtu no jauno pārtiks vielu regulējumu, tam mēs iebilstam, jo mēs uzskatām, ka patērētājiem ir tiesības zināt visu, ko viņi ēd. Uh, ne, nevajadzētu viņiem ļaut pārdot tādus izstrādājumus tikai tādēļ, ka kāds no tā gūst labumu. Bet, protams, ir arī citi aspekti šajā produktā, eh, kas ir negatīvi, bet netiek minēti. Tātad tiek izcelts pozitīvās īpašības un sastāvdaļas un noklusēts negatīvās. Cilvēkiem ir jāzina. Tālāk, vēl kas tik minēts. Vēl par ģēmo. Es vēl vēlējos eh, komentēt eh, nedaudz par Buvēkungu sacīto. Par piesārņojumu un eh, šīm ziedputekšņiem Es negribu piekrist eh, sacītājam par eh, ģenētiski modificētajiem eh, kartupeļiem. Protams, ka šeit ir ziedputekšņi un attiecās uz šo pārnesi. Tātad, ja šie kartupeļi tiks audzēti tieši pie pārstrādes rūpnīcām, uh, tad tādējādi eh, kartupeļu cietas pārstrādes uzņēmumu savā tūmā audzēs eh, šādu, šādus ģenetiski modificētos kartupeļus. Es nezinu, varbūt kādā citā aspektā tas būtu vērā ņemams, eh, bet, protams, to mēs jau ņemsim vērā drošības aspektos un balstīsimies tikai uz zinātniskiem datiem. Es neteikšu, ka mēs balstīsim, mums uz ir obligāti jādara. Polsens eh, kundze pieminēja eh, noturību pret eh, antibiotikām. Man jāpiekrīt viņas sacītajam pilnībā. Tas, kas mums ir jāizskata, ir jāmeklē iespējas cīnīties ar nepareizu antibiotiku izmantošanu dzīvniekiem. Uh, inicējot antibiotikas dzīvniekiem eh, tikai un vienīgi, lai novērstu to, ka viņi saslimst ar kaut ko nākotnē, tas noteikti rada visdažādākās problēmas šajā jomā. Par importu, konkrēti lielopgaļas importu no Brazīlijas, es jau uzklausu šo problēmu šajā īsajā laikā, ko esmu komisāra amatā, ļoti bieži. Un tas, e, ko es dzirdu no savu dienestu, ir tas, ka mēs ļoti piesardzīgi izturamies šobrīd pēc jebkādu pārtiks produktu importu uz Eiropas Savienību. Pirmkārt, nodrošināt, lai tas ir drošs. Tātad no rūpnīcām vai saimniecībām, kas tik tiešām būtu testētas un certificētas kā drošas no mūsu veterināro dienestu puses piemēram, Brazīlijā, tātad no desmit tūkstošu vienībām, kas agrāk eksportēja uz Eiropu, tikai 1936 turpina to darīt, jo viņas ir vienīgās, kas ir certificētas. Un es eh, ņemu vērā to, kas tika sacīts par Merkusuru valstīm, par pārunu uzsākšanu, un, protams, ka es apspriedīšu šo jautājumu tieši no šī skatu punkta, kas patērētājiem drošību, pārtiks drošuma aspektiem ir svarīgs. Un mums ir skaidri jāpasaka, ka Eiropa tik tiešām uzstāja uz pēc iespējas augstākiem standartiem uz importētiem produktiem, kā mēs to prasam no saviem ražotājiem un piegādātājiem. Mēs nekādā veidā nemazinam kvalitāti attiecībā uz importu tikai un vienīgi, lai apmierinātu kaut kādas eksportētāju vēlmes. Protams, ka mūsu prasības nevar būt pilnībā identiskas tām, ko mēs uh, uzstādām saviem piegādātājiem, tikai tāpēc uh, vien, ka mums ir arī jānodrošina, ka ir aizsargāts arī audzēšanas process, ne tikai gala produkti. Līdz ar to prasībām ir jāņem vērā ne tikai gala produkta kvalitāte, bet arī jāņem vērā mūsu nozares nākotne, lai šī drošība tiktu nodrošināta tālāk. Par BSE slimībām mēs, protams, turpinām skatīt šo jautājumu, un mēs noteikti pieņemsim atvieglojums tām prasībām, kas ir noteikts šobrīd. Pašreiz nevaru ļoti precīzi norādīt, cik liels būs šis atvieglojums, bet e, tā kā BSE slimības testēšana ir principā šobrīd jau jautājums ir kontrolēts, mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija ļauj noteikt atvieglojums. Nekādā veidā neapdraudot kvalitāti jo mēs taču negribētu, ka šāda veida slimības izraisītu krīzi atkal atgrieztos. Es ceru, ka es atbildēju uz eh, visiem uh, izteiktajiem jautājumiem. Paldies! Komisārio, poi avrā la possibilità ancora di ritornare. Paldies, komisār kungam! Jūs varēsiet izteikties, protams, vēl šīs sanāksmes beigās. Paldies par jūsu komentāriem! Jūs pieminējāt šo te saikni arī ar dzīvnieku labturību, un jūs teicāt, ka tas ir viens no mūsu mērķiem, un tas viss saistīts arī ar uzņēmumu konkurētspēju, protams. Kas attiecas uz ģenētiski modificētiem organismiem, tad jūs zinat, ka tas ir ļoti delikāts jautājums. Bet, ja mēs eh, vairāk uzticēsimies zinātniskajām aprandām, tad es domāju, ka mums būs vienkāršāk pieņemt lēmumus. Un tagad turpināsim diskusijas. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, jo citādi mums neizdosies izskatīt pārējos punktus darba kārtībā. Deskungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Komisāra kungs, vēlējos jums sirsnīgi pateikties ka jūs tik ātri esat gatavs uzstāties lauksaimniecības komitejas priekšā. Kā lauksaimniecības eh, grupas eh, pārstāvis es vēlējos paust cerības, ka mums būs ļoti laba eh, sadarbība nākamo gadu laikā. Protams, mums ir jārunā arī par vidas aizsardzību. Ļoti eh, maz piemērs. Kādreiz es darbojos Vācijas parlamentā un kāds lauksaimnieks no mana reģiona eh, iestādīja konkrētus augus un tad eh, pie varas nāca zaļais vides ministrs, un viņš teica, ka šeit ir jābūt 15 metru atstatumam starp dažādiem stādījumiem. Un šis. Damit war den eh, ka ir jābūt 15 metru eh, attālumam no stādījumiem līdz dzīvžogam. Un eh, šis lauksaimnieks gribēja darīt visu labāko, viņš gribēja ievērot arī vidas aizsardzības nolīgums, vidas aizsardzības standārtus. Uh, Un es vēlējos eh, teikt, ka, piemēram, runājot par jauniem aizsardzības reģioniem, aizsardzības apgabaliem, Ja, piemēram, lauksaimnieki uh, ir eh, mantojuši kādu konkrētu zemes platību un tā ir veidojusies gadu simteņu garumā, bet ierēģi pasaka, tagad uh, tas viss ir jāizsargā, šeit ir jāmaina izkārtojums, mums ir jāsaprot, ka īstenībā šīs platības, kas ir radušās, ņemot vērā arī tādu gadsimteņiem ilgu tradīciju ievērošanu, mēs nevaram tur visu tā mainīt un vienkārši ieiet iejaukties. Tālāk, ja mēs runājam par pārtiks nekaitīgumu, mums ir jāievaro pietiekam augsts standārti. Esmu savā laikā apceļojis jau daudzas valstis un esmu patiešām dusmīgs. Uh, katru reizi, ja es redzu, ka, piemēram, Eiropā ir jāievēro ļoti augstu standartu pārtiks produktu ražošanā, bet, piemēram, pie mums tiek importēti produkti, kas būtībā neatbilst ne augstiem dzīvnieku, ne vidas aizsardzības standartiem. Un, ja mēs runājat par dzīvnieku aizsardzību, komisāra kungs, piemēram, Austrālijā, Taizemē, Brazīlijā un Argentīnā, Eh, kāda tur ir situācija? Jūs varat eh, aizbraukt uz turiem, pastīties, kā tur dzīvnieki tiek transportēti, un pēc tam jūs ieradīsieties mūsu komitejā un uh, pateiksiet, ko jūs pieredzējāt. Šīm valstīm arī ir jāievēro vismaz minimālie standarti. Un tālāk, uh, kāds jautājums, kas pie mums Bavārijā spēlē ļoti lielu lomu, tur ir ļoti daudz mazu dīķu, kur tiek turētas, piemēram, karpas, un mums ir milzu problēmas piemēram, eh, atlido milzīgi putni un eh, izrīja tukšus šos dīķus, un pēdējā parlamenta sasaukumā mēs ar lielu vairākumu nolēmām, ka jūsu ģenerāla direkcija eh, beidzot cīnīsies pret šo jūras kraukļu invāziju. Uh, Un kāds šāda dīķa īpašnieks eh, palaida pirms vairākiem gadiem 20 tūkstošu karpu šajos dīķos, un tagad ir palikušas dzīves tikai 500 zivis. Ja mēs kaut kādā veidā neatrisināsim šīs problēmas, tad Bavārijā nebūs iespējams eh, vairāk šajos dīķos palaist dzīves. Un es domāju, ka šie lauksaimnieki, kam pieder dīķi, viņi patiešām sniedz daudz ieguldījumu, lai varētu saglabāt bioloģisko daudzveidību Eiropā, un šis miljons jūras kraukļu, kas katru dienu apēd tūkstošiem tonu zivju, protams, ir jāņem vērā, ka arī šie putni, zināmā vērā, veido bioloģisko daudzveidību, bet mums ir jāaizsargā visas sugas un ir jāaizsargā vide kā tāda. Es uh, lūkšu jūs atbalstu. Paldies! Martin Ošlinga, e čia la parola. Prego, Martin. Martins Hoislings, lūdzu. Un pēc tam uh, Harkins kundze. Patērētāju aizsardzības komisāram es vēlējos uzdot konkrēts jautājumus. Visas atbildes, eh, kas līdz šim tiks sniegts, man nešķiet pilnībā eh, apmierinoši. Jūs teicāt, ka nav tādas līdzās pastāvēšanas problēmas, piemēram, dabā Mēs eh, runājam arī par augu aizsardzību, par fitosanitārajiem standartiem, un ir jāņem vērā, ka ta, tie apstādījumi, kas atrodas tuvu fabrikām, lielām ražotnēm, tur bieži vien ir liels problēmas. Un ko mēs eh, varam eh, teikt par kartupeļiem? Kartupeļi, protams, ir ceturtais būtiskākais produkts pārtikas ķēdē, un mēs uzskatām, ka tādi aspekti kā, piemēram, antibiotikas, e, ģenetiskā materiāla mainīšana netika apspriest pietiekam plaši. Un jāņem vērā, ka pirms 12 gadiem mēs pieņēmām šādu lēmumu, un mums nav īsti skaidrs, kādēļ jūs kā patērētāja aizsardzības komisārs e, nesat patērētāju intereses e, nostādījis savus darba kārtības augšgalā. Uh, Eh, protams, mums vienmēr ir jāizvērtē gēnu tehnikas, eh, priekšrocības un arī zaudējumi, bet šeit bieži vien diskusijas norisinās tādā emocionālā gaisotnē, bet tā nevar būt, jo, piemēram, arī zinātnieki ir apšaubījuši GMO eh, piedāvātos ieguvumus, un jums noteikti vajadzētu izvērtēt arī zinātnieku spriedumus. Ir, man ir arī vēl kāds konkrēts jautājums, ja mēs runājam par sēklām Ir, eh, zinām, ir noteikumi, eh, tur ir eh, nulles iecietība, proti, ka sēklām ir jābūt par 100% brīvām no dažādiem GMO. Protams, šādiem noteikumiem ir zinām nozīme. Un tālāk runājot par klonēšanu. Pēc tam kādā citā komitejā uh, tiks runāts par GMO, runājot par jaunajiem pārtiks produktiem. Uh, komitejā jūs teicāt, ka pagaidīsiet, līdz būs uh, ienākušies pētījuma rezultāti, un pēc tam jūs pieņemsiet lēmumu. Bet, ja mēs runājam par jaunajām, jaunajām pārtikas vielām, jaunajiem pārtikas produktiem, ir jāņem vērā tas, ko vēlas parlaments. Uh, Ja mēs runājam par klonēšanu, Eiropas parlamenta viedoklis bija nepārprotams, proti no sākuma ir pilnīgs aizliegums un pēc tam tiek pieņemts likumdošanas akts koplāma procedūras ietvaros. Kādēļ jūs nepagaidāt, kādēļ jūs mums nepiedāvājat likumdošanas iniciatīvu, bet e, tagad vēlaties šo e, klonēšanas jautājumu iekļaut jauno pārtiks produktu regulā un e, vēl nesat pat apkopoši visus jūs rīcībā esošos faktus. Paldies tagad Harkins kundze kundze. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties arī komisāru kungam par ierašanos uh, pie mums. Man ir tikai divi jautājumi. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par uh, GMO. Pārtikas precēs uh, mēs esam pieredzējuši, ka GMO daļas ir sastopams konkrētos pārtikas produktos, un mēs, piemēram, importējam arī produktus no valstīm, kur, piemēram, uh, nevienmēr tiek ievēroti pietiekami augsti standarti, un tur eh, ir gan ģenētiski modificēta organisma sastopama, gan ir arī, piemēram, no ģenētiski modificētām sēklām audzēti produkti. Jāņem vērā, ka brīdinājumu skaits ir pieaudzis, un, protams, eh, ir jāpadomā par to, ka šī ir praktiskas dabas problēma, mēs vēlamies panākt efektivitāti, un es vēlējos pavaicāt, ko tad jūs īsti esat gatavs darīt, lai uzlabotu situāciju, kāds mehānisms jūs varat uh, ieviesta. Otrs jautājums, daudz runātāji jau to uzdev, un, protams, es tagad nemēģināšu atkārtoties. Jūs teicāt, ka ir jāizvērtē tas, kādas izmaksas rodas lauksaimniekiem, cik lielas izmaksas rodas ievērojot visu regulējumu. Šajā pēcpusdienā mums būs uh, uzklausīšana par labāk pārtiks apgādes ķēdi un par uh, taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem. No 1995. līdz 2005. gadam uh, Eh, kāda bija pievienotā vērtība pārtiks apgādes ķēdē. Vienīgais sektors šajā ķēdē, eh, kas eh, guva kaut kādu labumu, bija lauksaimniecības sektors, un tieši tādēļ mums vajadzētu padomāt, kādas ka ir jābūt pietiekam ciešām attiecībām starp lauksainiecības komiteju un vidas aizsardzības komiteju, jo bieži vien šie aspekti ir ļoti cieši sasaistīti. Un mums ir jāpadomā, kā uzlabot situāciju tirgu un tajā pašā laikā nerodot papildus izmaksas uh, lauksaimniekiem. Jā, arī lūdzu. Ja, ich habe Herr Platzfelder verstanden. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. <laughs> Und vielen Dank. Äh paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies komisāru kungs, ka jūs ieradāties mūsu komitejā. Jūs, protams, runājat par ļoti nozīmīgiem jautājumiem un būtu ļoti labi, ja jūs uh, varētu runāt par efektīvāku līdzekļu izmantojumu. Man ir trīs piezīmes. Pirmām kārtām par antibiotikām. Nu, tas man nedaudz samulsināja, varbūt tas bija uh, saistīts ar tūkojumu, kaut kas tik nepareiz pārtūkots. Tātad, uh, antibiotikas tiek izmantotas, lai veicinātu dzīvnieku augšanu, bet eh, Eiropas Savienībā tas ir aizliegts un tiek runāts, ka antibiotikas tiek izmantotas tikai ārstējot vienu dzīvnieku, ja ir konstatēts konkrēts slimības pazīmes. Mums patiešām vajadzētu uzmanīties piedāvāt šādu informāciju, jo tas, protams, samulsinās mūsu patērētājs. Ja, piemēram, ir ievēroti kāda pārkāpuma vai neregulatāts Eiropas Savienībā, tad tas ir arī skaidri jāparāda. Ir ļoti daudz lauksaimnieku, piemēram, Vācijā, kas neizmanto antibiotikas, piemēram, arī, lai varētu stimulēt dzīvnieku augšanu. Un nākamā piezīme. Es biju ļoti priecīgs, kad jūs teicāt, Eiropas Savienība vēlas būt līderis, aizsargājot gan dzīvniekus, gan augus, bet es kā komisārs eh, parūpēšos par to, lai arī citur būtu spēkā pietiekam augsti standarti. Un jūs kā. Ka komisārs varētu parūpēties par nepieciešamajām likumdošanas iniciatīvām, jo, ja patērētājs iegādājas importētas pārtiks produktus un tos pēc tam patērē uztā, uzturā, viņam ir jābūt drošam, ka tie ir ražot saskaņā ar pietiekam augstiem standartiem, tikpat augstiem, kāda ir spērkā Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par dzīvnieku transportu un uh, dzīvnieku higienu Vācijā, ir ļoti daudz eh, mazo tādu uh, Miesnieku uzņēmumu, tur cilv, kur tiek audzēt lopi, cilvēki paši tur drīkst eh, arī kaut lopus, bet ir arī lielas kautuves, un tas nenozīmē, ka, piemēram, šie dzīvnieki pēc tam ir kaut kur vēl tālāk jātransportē. Jums uh, vajadzētu padomāt par iespējamiem interešu konfliktiem, kāda rodas starp šādām mazām kautuvēm un lielām kautuvēm, un tā kā es pats esmu praktisks lauksaimnieks, uh, ka, piemēram, eh, ja man pašam ir dzīvnieki, es pats nedrīkst tos nokaut, nē, man tie ir jāved, nezinu, cik kilometru attālumā jāmok dzīvnieku transportēt, un pēc tam tie tiek kaut lielā kaut vai varbūt šeit varētu rast uh, lielā, labāks kompromiss. Paldies, tas bija viss no manas puses. Rego. Poi c'è l'onorevole Danellis. Danelli kungs. Köszönöm. Uh, Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek, írtam egy levelet is, de szeretném itt... Mi... Komisāra kungs, es pat jau esmu uzrakstījis rakstiski vēstules formā šo jautājumu, bet tagad eh, kolēģu priekšā es vēlējos to tomēr uzdot arī mutiski. Tas, tā ir milzīga problēma, proti Ungārijas iestādes pēdējā laikā ir e, e, konstatējušas, ka ir ļoti daudz e, e pārtiks produktu, tātad augļu un dārzeņu, kas ir importēti no trešajām valstīm, un pesticīdu saturs tajās ir 30 reizes augstāks par atļauto. Un e, augļu un dārzeņu produktos izstrādājumos tika asts, atrastas milzīgas ķīmisko vielu atliekas, un šīs atliekas Tur bija arī tādu vielu atliekas, kas bija aizliegts saskaņā ar Stokholmas konvenciju. Marokā šī konvencija arī ir pārakstīta, un neskatoties uz to, arī no Marokas importētajos augļos un dārziņos tika atklātas šādu vielu atliekas, un tās bieži vien pat varbūt visār, vispār kancerogēnas. Un tas pat tiešām mums rada milzīgas bažas šādas situācijas atkārtojas aizvien no jauna. Pēdējā mēneša laikā bija jau 12 šādu gadījumu tikai un vienīgi Ungārijā. Izskatās, ka atsevišķas eh, Ziemeļāfrikas valstis importē šādu veidu produkts Eiropas Savienībā. Viņiem, protams, nav tik labi kontrols mehānismi, kas varētu parūpēties par to, uh, lai pārtiks produkti atbilstu konkrētiem drošības standārtiem un lai tādos tie tikt arī ražoti. 178 direktīva pieņem 2000. gadā. Šeit ir jāņem vērā 23. punkts, kur ir norādes attiecībā uz tiem standārtiem, kādiem jāpakļauj arī importējumie produkti. Uh, Piemēram, tika importēts arī medus no Ķīnas un um, uh, varbūt, ka tas ir jāaizliedz, pirms vēl spēkā nav stājušies šie kontrols mehānismi, kas varētu garantēt attiecīgo produktu drošību. Šādus ierobežojumus vajadzētu attiecināt arī uz uh, Ziemeļāfrikas un citām valstīm, no kurām importētie produkti nav droši mūsu patērētāju veselībai. Es lūgtu, lai jūsu pakļautībā esošās iestādes spērtu konkrētus soļus, proti, lai šie produkti tiktu kontrolēti ļoti rūpīgi, un jums noteikti vajadzētu sadarboties ar attiecīgajām valstīm, lai tās varētu ieviest stingrus kontrolas mehānismus un attiecīgus juridiskos instrumentus, kas varētu piedāvāt augstāko aizsardzības līmeni mūsu eh, patērētājiem. Paldies! Stefans Lefons un pēc tam Danielis Kungs, lūdzu. Man būs divi īsi komentāri, kas attiec uz ģenētiski modificētiem organismiem. Komisārkungs, mēs nevaram, mēs nevaram palikt tajā situācijā, kurā mēs šobrīd atrodamies. Mums ir jāorganizē diskusijas, lai mēs runātu par metodi, kas ļautu mums atrisināt šo jautājumu. Un es piedāvātu lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājiem sazināties ar uh, eh, vidas komitejas priekšsēdētāju un pētniecības komitejas priekšsēdētā, lai mēs organizētu diskusijas par to, kādos apstākļos mēs varētu atrisināt šo jautājumu, kas saistīts ar ģenētiski modificētajiem organismiem. Un mums ir jārunā arī kopumā par šīm te biotehnoloģijām. Šis jautājums ir pārāk svarīgs, lai mēs to uh, padotu tālāk eh, viens otram. Mēs nevaram pieņemt lēmums, ja šobrīd mēs zinām, ka uh, Rūpniecības eh, nozars pārstāvji izdara spiedienu. Tā piemēram Monsanto un tāpat arī attiecībā uz kartupeļiem mēs zinām, kurš ir izdarījis šo spiedienu. Tāpēc tīri demokrātiski mums ir jāatrod veids, kā atrisināt šo jautājumu. Es piedāvātu, lai Eiropas parlamentā un komisijā mēs visbeidzot organizētu debatas, kas ļautu mums izdarīt izvēli un saprast, ko mēs varam pieņemt ģenētiski organizēto ģenētiski modificētu organismu jautājumā un to, no kā mums būtu jāatsakās un mēs nevaram gluži vienkārši nepārtraukt cīnīties pret uh, nozars pārstāvis spiedienu un to spiedienu, kas, protams, ir pret ģenētiski modificētiem organismiem. Tāpēc, eh, priekšsēdētāji kungs, es piedāvātu jums sazināties ar pārējo iesaistīto komiteju priekšsēdētājiem, lai organizētu šīs debats tālāk, kas attiecas uz starptautiskās eh, tirzniecības organizēšanu. Komisār kungs, mēs nevaram eh, gluži vienkārši paziņot, ka mēs piemērosim tos pašus noteikumus, ko pārējie. Jūs zinat, ka tas tā nav. Pēdējie divpusējie līgumi, kas tikuši noslēgti Eiropas Savienībā ar dažām, piemēram, valstīm, piemēram, Andu valstīm. Šajos līgumos ir pilnībā ignorēti jautājumi, kas ir saistīti ar dzīvnieku labturību un vidas aizsardzību. Un tagad es piedāvātu, lai balstoties uz uh, pantiem, kas ir attiecīgajos līgumos, piemēram, Marakešas līguma 20. pantā, lai mēs izvērtētu tos noteikums un standārts, uh, kurus mēs pieprasām respektēt arī PTO ietvaros, jo citādi mums neizdosies atrisināt šo jautājumu. Mums ir jāpiemēro šie noteikumi, par kuriem mēs visi nepārtraukt runājam. Mēs nevaram gluži vienkārši publiski paziņot, jā, jā, mēs viņus ievērosim, bet tīri um, realitātē šie noteikumi netiek divpusēji ievērot, tāpēc mums PTO ietvaros būtu jāuzņem sava atbildība un Komisijai pavisam skaidri būtu jānosaka tie ārpus tirzniecības noteikumi, kas ir sociālai noteikumi un vidas aizsardzības noteikumi. Paldies! Paldies Stefanam un tagad vārds eh, komisāru kungam. Ne, vispirms vārds Danielis kungam, un tad Džemsam Nikolsonam, un tad komisāram. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atsaukties uz komisijas lēmumu, kas ļauj ģenētiski modificēto organismu ieviešanu Eiropas Savienībā, bet es gribētu runāt par to no citas skatu punkta. Proti, vēl bez tā, ka šis jautājums nav bijis pietiekami atklāti pieņemts, tas tomēr ir arī pretrunīgs jautājums. Es tagad neizklāstīšu, kāpēc es esmu kopumā pret ģenētiski modificētiem organismiem un šādu organismu audzēšanu Eiropas Savienībā, bet es vēlētos uh, pievērsties diviem jautājumiem jo ģenētiski modificētie organismi atstāja negatīvu ietekmi uz eh, bioloģisko daudzveidību. Un tāpat arī eh, problemātisks ir jautājums, kas attiecas uz etiķetēšanu. Komisija ir paziņojusi, ka tā viena no prioritātēm ir bioloģiskās daudzveidības eh, aizsargāšana un ekoloģiskā lauksaimniecība, lai nodrošinātu pārtiks drošumu. Un es domāju, ka mums ir iespējas eh, ievērot šo prioritāti. Mums no vienas puses ir jāpadara ražošana efektīvāk, bet vienlaiks arī jānodrošina pārtiks produktu drošība. Es vēlētos zināt, kādi ir kriteriji, lauksaimniecības produkcijas kvalitātes jomā, vai runa ir par uh, patērētāju aizsardzību vai par kaut citu. Ja runa ir par patērāju aizsardzību, tad mums ir jājaukļau attiecīgi kvalitātes noteikumi, lai patērētājiem būtu iespēja uh, uzzināt, vai viņa veselība tiek aizsargāta un vai arī viņa ētiskās uh, vērtības tiek ievērotas, tad, kad viņš iegādājas attiecīgo produkciju. Paldies! Un tagad vārds Džemsam Nikolsonam. Priekšsēdētāji, daži komentāri un uh, viens jautājums. Jūs izteicāt ļoti labi domu, komisārkungs, runājot par birokrātiju. Vai nebūtu labi, ja katreiz, kad mēs nākam klajā ar jaunu regulu, mēs anulējam iepriekšējo regulu, kas ir novecojusi. Jo atgriežoties pie citu runātāju jautājumiem, es domāju, ka tas ir viens no lielākajiem, tā ir viena no lielākajām grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, jo daudzos gadījumos uh, direktīvas tiek īstenots dažādi, dalībvalstīs, un tāpēc mums ir nepieciešama izsakojamība, lai mēs varētu izsakot, lai šīs direktīvas tiek pienācīgi īstenots visās dalībvalstīs. Es uzklausīju jūsu komentāru par to, ka Brazīlijā šobrīd ir vairāk nekā 900 lauksaimniecības, kuras var, vairāk nekā 1900 lauksaimniecības, kas var piegādāt šo produkciju Bet, komisārkungs, jūs pārstāvi bija ieradušies šajā uh, komitejā un pa, savulaik paziņoja, ka runa ir par desmit tūkstošiem saimniecību. Un es gribētu saprast, kāpēc šī situācija tik lielā mērā ir mainījusies. Es piekrītu jūsu komentāram par ģenētiski modificētajiem organ organismiem. Mums tik tiešām ir jābalsta lēmumu uz zinātniskajiem pierādījumiem, un mums nevajadzētu sekot ASV. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidrs uh, strateģiskais viedoklis šajā jautājumā. Un tagad mans jautājums. Mans kolēģis nav ieradies šodien, jo viņš noteikti uh, būtu pieminējis šo jautājumu. Jūs, ka šis aizliegums būs 2012. gadā, bet uh, nozēr šobrīd pārkārtojas un daudzi putnu audzētāji šobrīd cenšas pārstruktūrēties, lai būtu gatavi šīm pārmaiņām. Es domāju, ka viņiem ir nepieciešama zinām skaidrība Viņiem būtu nepieciešams skaidrīt, ka 2012. gadā jūs nenāksiet klajā ar atrunām, jo tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā investīcijas, kādas viņi šobrīd iegūt, ka netiks pagarnāt šie noteikumi, ka šie noteikumi netiks mīkstināti. Un tāpat man būtu arī jāsaka, ka mums ir jāparaugās uz mūsu iespējām, jo iespējams, ka mēs nevarēsim piegādāt mūsu patārātējiem Eiropas Savienībā tik daudz olu, cik viņiem būs nepieciešams, un arī ar šo problēmu mums būtu jātiek galā. Paldies, komisārkungs! Grazie, James. Nikulesku, čā la parola, viceprezidente. Paldies, un tagad vārds Nikolesku kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es, protams, pilnībā piekrītu jums tajā, ka zinātniskajam progresam būtu jāatvēl pienācīga loma lauksaimniecības attīstībā. Protams, arī mums būtu jādomā par tiem jautājumiem, kādi patērētājiem rodas. Jūs pieminējāt arī jautājumu par ģenētiski modificētajiem organismiem. Un mans jautājums nebūs par to, bet gan par kādu pret sēnīšu līdzekli, kur uh, lietošana ir tikusi atļauta manā valstī uz trim gadiem. Es, protams, uh, nevēršos pret šo lēmumu, jo attiecīgā Eiropas iestāde arī ir atļāvusi uh, šī te aizsarga līdzekļu lietošanu manā valstī, bet es drīzāk gribētu runāt par problēmām, kas rodas par. Uh, procesā, kura laikā tiek atļaut šādu vielu lītošana, jo eh, neatkarīgi eksperti un zinātnieki nav pārbaudījuši datus, kur, kur ir pamatā šādas te atļaujas izsniegšanai. Tāpēc es vēlētos zināt, kāda būtu jūsu komentāra šajā jautājumā. Tālāk, kas attiecas uz dzīvnieku pārvadāšanu, jūs uzsvērāt to, ka mums vispirms ir jāīsteno regulas, kas ir spēkā, un pēc tam jāizveido jauns uh, juridiskais, ja likumdošanas ietvers, kas attiec uz dzīvnieku transportēšanu uz Krieviju, tad mēs zinām, ka tās ietvaros noteikumi netiek ievēroti. Krievijas federācija izliekas, ka tā ievēro mūsu regulā noteiktos noteikumus, bet eh, realitātē tas tā nenotiek. Tālāk, kas attiec uz pārtiks produkcijas eh, drošumu, tad Eiropas Savienībā noteikumi ir vienādi gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs bet subsīdijas, kuras saņem jaunās dalībvalstis, ir daudz mazākas nekā vecajās dalībvalstīs. Un tāpat arī diskusijās par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni daudz runā par to, ka šī politika nav godīga. Nu, protams, šis jautājums nav saistīts ar jūsu portfeli, bet varbūt jums tomēr būtu viedoklis arī par šo jautājumu. Un visbeidzot, vai jūsu rīcībā ir informācija par pārbaudēm, kas tiek eh, īstenotas Moldāvijā? par aitu eksportu uz Eiropas Savienību. Morvai kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu savam kolēģim, pārstāvi no Ungārijas, kas pirms brīža pauda savu neapmierinātību ar pašreizējo situāciju, jo Ungārijā tiek importēta augļi un dārzeņi, kuros atrodams pesticīdu uh, pēdas. Runa nav tikai par Ziemeļāfrikas valstīm, no kurām šī produkcija tiek importēta, runa ir arī par citām trešās, trešajām valstīm. Pie mums tiek importētas uh, toksisks preces gluži vienkārši tāpēc, ka trešās valstīs šī produkcija pirms eksportēšanas netiek pārbaudīta. Un pārtiks lielveikali Eiropas Savienībā tirgo šādu produkciju, jo īpaši Ungārijā, kas nav droša un neatbilst kvalitātes standartiem. Jūs zinat, ka Ungārijā konstatētie pārkāpumi ir um, diezgan smagi, un es noteikti nosūtīšu jums informāciju, kas to apliecinās. Kā jau tika teikts, runa nav tikai par Āfrikas valstīm, tātad Rietumā Āfrikas valstīm, bet par trešām valstīm kopumā. Jūs ļāvāt noprast, ka Eiropas Savi... tikai Eiropas Savienības dalībās var aizsargāties no šāda veida importiem, bet nē, mums ir zināmi pienākumi pieņemt šādu te importēto produkciju, un tāpēc būtu jādara viss iespējamais, lai šī produkcija nenonāktu mūsu patērētāju šķīvjos. Tas viss būtu jākontrolē dalībvalstu iestādēm. Un komisāra kungs, es domāju, ka ir ļoti svarīgi informēt pilsoņus. Ir svarīgi informēt pilsoņus par to, kas par ko ir atbildīgs. Lielas paldies! Paldies, un tagad vārds Šimanskī kungam uz vienu minūti, un pēc tam vārds komisāra kungam, jo viņam jādod vēl uh, laiks atbildēji. Moje, <clears throat> moje pytanie zadaję w imieniu grupy posłów EKR-u e i ono nawiązuje do pytania, które było. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz jautājumu, kurš tika jau uzdots, bet uz kuru komisāra atbild nebija pietiekami. Runa ir par sēklu MON 8.30. Dažās dalībvalstīs, sešās dalībvalstīs um, šī produkcija ir tikusi aizliegta. Un komisijas atbildē ir rakstīts, ka aizliegums ieviests Ungārijā un Austrijā, balstoties uz to, kā attiecīgais proteīns ir um, rada draudz veselībai. Vai runa ir par to, ka šis te eh, proteīns ir aizliegts tikai šajās divās valstīs, tātad vai tad tas ir kaitīgs tikai šajās divās valstīs, vai tas ir kaitīgs visiem patērētājiem Eiropas Savienībā kopumā? Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka šis jautājums būtu jāizlem eh, dalībvalstīm, bet mums būtu sekojošs jautājums. Ko komisija dara, lai mainītu likumdošanu, lai attiecīgi dalībās varētu izlemt jautājumu par ģenētiski modificēto organismu atļaušanu vai aizliekšanu attiecīgi eh, to teritorijā. Liels paldies, un tagad vārds komisāram. Questo secondo gruppo di domande, grazie ancora per essere qui, grazie per essersi sottoposto a questo. Paldies, eh, komisār kungs, ka sniedzat eh, mums atbildes un ka esat atraduši laiku. Jā, paldies! Es augstu novērtēju šos komentārus, un e, šī viedokļa apmaiņa ir ļoti noderīga. Tādējādi tas palīdz mums visiem darīt e, labāko mūsu pilsoņu labā. Jo gal galā es ticu, ka cilvēks ir visa centrā, un man ir ļoti interesanti būt šeit, uzklausīt e, visdažādākās nostājas, dažādas priekšlikums, kas tiek izteikti par ģenētiski modificētiem organismiem atkal. Mums ir ļoti piesardzīgi e, jāformulē šie jautājumi. Es e, atzinīgi novērtēju tos komentārus, kas ir izteikti, ka mums ir objektīvi uh, jāveic eh, debates par šo jautājumu. Mēs nevaram emociju līmenī palikt. Ne tikai tāpēc, ka es visu opozīciju šajā jautājumā uzskatu par emocionālu, tā tas nav, bet daudzi argumenti, ko es dzirdu, ir emocionāli un maldinoši. Ja tiek eh, paziņots, ka kartupeļi ir būtisks Uh, pārtiks produkts uh, un modificēta uh, kartupeļi, principā tas ir netiek laists pārdošanā kā pārtiks produkts atsevišķi, bet gan izmantot kā izēvielu kartupeļu cietas ražošanā. Līdz ar to tādējādi me, maldinot cilvēkus, ka šī ģenētiski modificētie kartupeļi nonāks uz jūsu uh, galda, nu, tas ir maldinoši. Tas viņi tiks izmantot rūpnieciskā procesā. Un šeit mums ir jāveido tāda objektīva diskusija, lai mazliet viņi nomierinātos un lai šīs debates notiktu uz loģisku pamatojumu. Un protams, ka mēs to komisijā kopumā apspriedīsim, un es visnotaļ atbalstu uh, debatas par šo jautājumu. Es esmu gatavs balstīties uz Eiropas parlamentu viedokli. Parlaments to jau iepriekš ir darījis, nosakot noteikumus, kādas komisijai ir jāievēro. To mēs arī esam darījuši. Mēs nevaram pēkšņi paziņot, ka mēs neņemsim vērā šos noteikumus ka mums eh, pēkšņi būs pašiem savas spējas noteikt, kā Cēzara laurlapu vainags mūsu rokās, ka tagad mēs varēsim paši pieņemt kaut kādus lēmumus. Mēs balstamies tikai un vienīgi uz zinātniskiem datiem un uz tām pilnvarām, ko mums padomu un Eiropas parlaments ir devuši. Mums ir jākoncentrējās uz to, lai noteiktu precīzāks noteikums, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka nekāda, nekādām šaubām šeit nav vietas. Tad komentāri par bioloģisko daudzveidību un līdzīgām lietām. Es nekomentēšu par to. Es neesmu zinātnieks. Man ir jāpaļaujas uz to, ko zinātnieki man saka par šiem jautājumiem. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka tikai un vienīgi fakti, fakti, kas izriet no praktiskās pieredzes, kultivējot GMO, tas ir vienīgais nepieciešamais pamats, uz ko mums būtu jāpaļaujas savos lēmumos. Es tik tiešām apzinos, eh, cik eh, liels ir grūtības lauksaimniecībā saistībā ar eh, pārtikas un konkrēti barības nodrošināšanu, jo mēs visi Eiropā nevaram izaudzēt, mums zināmā mērā ir jāpaļaujas uz importu, tāda nu ir realitāte. Un šajās debatēs par ģēmo tas ir vēl viens jautājums, kas mums ir jārisina jo tas ir viens no rezultātiem, ar ko mums nākas saskarties eh, dēļ tās pretestības, ko mēs līdz šim esam ģēmo jomā eh, līdz šim izrādījuši. Un šobrīd mēs eh, strādājam pie priekšlikuma, ko mēs varētu parlamentā arī apspriest par jaunu veidu, kādā mēs vērtēsim šāda zema līmeņa klātbūtni bet zināms eh, pielaids tiks mainīts, lai nepārtrauktu barības eh, nodrošināšanu mūsu lauksaimniekiem, kas principā radīs eh, ražošanas izmaksu paaugstināšanu lauksaimniekiem. Kas attiec uz sēklas materiālu, jā, 0% pielaide joprojām ir spēkā un tiks saglabāta. Kontrola importam. Vēl viens jautājums, kas e, samērā daudz šeit tika pieminēts. Man jāatkārto vēlreiz. Dalību valstīm pašām ir atbildība kontrolēt savas robežas, balstoties uz tiem standartiem, kas tiek viendabīgi noteikti visā Eiropas Savienībā. Un fakts, ka šāda veida dārzeņi un augļi e, tiek konstatēti, piemēram, kā minēts Ungārijā ar pesticīdu augstu līmeni, e, tas ir labi, ja mēs esam konstatējuši, bet mums ir šī e, ātras rēģēšanas programma attiecībā uz augļiem, dārzeņiem, bet mums ir jārēģē attiecībā uz eh, tiem piegādātājiem, kas mums šādus eh, pesticīdus saturošus eh, produktus ir piegādājuši. Mēs to nevaram tā vienkārši pieļaut. Tad es jau iepriekš pilnīgi skaidri esmu izteicies par būru aizliegumu Un eh, es jau vairāk kārt esmu teicis, un eh, nekādas papildus atkāpes tur nebūs. Es eh, skatos arī uz šo jautājumu par olu piegādi pietiekamā daudzumā un kā tas atsauksies uz, kā, ši, kā šis lēmums atsauksies uz šo piegādi, un esmu gatavs ziņot jūsu komitejai, tad, kad laiks pienāks. par priežu nematodi, šī slimība, kas skar priedes. E, jā, mēs jau esam samērā lielus līdzekļus tērējuši e, šīs slimības apkarošanai, kas, ar kur šobrīd visasāk saskarās Portugāla. Mēs arī turpināsim savu atbalstu šim pasākumam. E, tas arī viss paldies. Liels paldies, paldies komisārkungs. Paldies par šīm atbildēm un paldies, ka bijāt ieradies šodien uz mūsu komitejas sanāksmi. Zinām, ka jums jātieks uz, jādodas uz kādu citu sanāksmi. Un tagad viens minūtes pārtraukums. Lūdzu, neaizmirstiet savas balsošanas kartes, jo tūdaļ pēc pārtraukuma mēs uzsāksim balsošanu. Just one minute to say hello. That's it. That's it. Thank you very much. Thank you. That's it.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 Sāksim darbu. Sastais punkts mūsu darba kārtībā - dalībvalstu kontrols mehānismi, kas attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Runa ir par 291. pantu līguma, un līdz ar to tagad stājas spēkā jauns eh, noteikums saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas saistāja komitoloģijas procedūru, kas attiecas uz izpildes aktiem un tātad īstenošanas pilnvarām. Komisija piedāvā pielīdzināt iepriekšējo komitoloģijas procedūru jaunajiem noteikumiem, tātad, kas ir saskaņā ar 291. pantu, un līdz ar to parlaments tiek pilnībā izslēgts no lēmumu pieņemšanas procedūras. Es zinu, ka lauksaimniecības jomā uh, ir svarīgi, lai šis jautājums tiktu izskatīts katrā gadījumā atsevišķi un lai tādos gadījumos, kad ir iespējams eh, pieņemt sekundāros aktus, parlaments tomēr varētu iesaistīties šajā procedūrā. Mēs par to runājām jau iepriekšējā komitejas sanāksmē. Lielas paldies par jūsu atbalstu. Līdz ar to tagad pievērsīsimies balsošanai, jo diskusijas jau ir notikušas. Vēlos vien pajautāt, vai kādam ir iebildumi. Alcuni emendamenti. We start with one. Ah, we have to vote. Yeah, yeah, yeah. Siete tutti pronti per il voto? Vai esat gatavi balsot? Tātad pavisam īsti pirmais grozījums. Balsosim paceļot rokas. Deskungs. Ā, jūs atbalstat. Tātad EPP ir par. Kas par? Paceliet rokas. Visi par. Vai kāds ir pret? atturās vienbalsīgi. Septītais grozījums par pret. Vienbalsīgi. Astotais par pret. Vienbalsīgi. Devītais atkrīt. Devītais, tātad, kas par pret? Pieņemts vienbalsīgi. Divdesmitais par pret noraidīts. Desmitais par. Vienbalsīgi pieņemts. Pret. Desmito vai ir kāds pret? Vienpadsmitais par. Pret. Atturās. Pieņemts.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 atturās pieņemts. Tagad apsvērumu daļa. Otrais grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. Ceturtais par pret pret, atturās, pieņemts, piektais par, pret, atturās, pieņemts, sastais par, pret, atturās, pieņemts, un tas arī viss. Tagad galīgais balsojums. Par visu viņam kopumā, kas par? Pret? Neviens nebalso pret. Ļoti labi, lieliski. Atturos. Pieņemts. Pieņemts vienbalsīgi. Lielas paldies visiem! Gatavosimies rītdienas sanāksmē. Un tagad septītais punkts darba kārtībā. Pilnvarojums trilogām par 2011. finanšu gada budžetu projektu. Referenti Magines skundze. Pagājušajā nedēļā komisija publiskoja savu budžeta projektu 2011. finanšu gadam. Mūsu atzinuma sagatavotāja Magines skundze ir paveikusi lielisku darbu. Uh, analizējot uh, tos uh, eh, datus, tātad tos skaitļus, kas ir paredzēti lauksaimniecības sadaļai, un viņa pēc brīža mūs informēs par rezultātiem, bet pirms es dodu vārdu viņai, vispirms gribētu jūs informēt par to, kāda tad ir termiņa pieņemšanai. Budžeta komiteja pieņems uh, šo ziņojumu 2. jūnijā un mūsu rīcībā nav pietiekami daudz laika, lai sagatavotu uh, savu atzinumu saskaņā ar parasto procedūru. Magines skundze izplatīs savu atzinumu projektu angļu valodā, nākamajā nedēļā tas būs pieejams 10. maijā. Un attiecīgi grozījums varēs iesniegt līdz 18. mājām, pulksten 12. Mēs varēsim pieņemt savu atzinumu 1. jūnijā, un iespējams, ka tulkojums eh, citās valodu versijās nebūs pieejams 10. maijā. Tātad atzinuma projekts būs pieejams 10. maijā, grozījums varēs iesniegt līdz 18. maijam 2012. Atzinumu pieņemsim komitejā 1. jūnijā un ziņojums tiks pie, pieņemts budžeta komitejā 2. jūnijā. Tālāk trialogs ir paredzēts 30. jūnijā. Magines skundze, pavisam īsi lūdzu. Thank you, Chair, and thank you for clarifying the very... Paldies, priekšsarētāji, paldies, ka pilnīgi skaidri noteicāt laika grafiku šim atzinumam. Um, Budžeta uh, komisārs ir noteicis uh, šo ziņojumu kā nākotne pēc krīzes, un mēs domājam, ka tas ir arī pareizi, jo mēs esam pārdzīvojuši smagu krīzi lauksaimniecībā. Uh, Kopējais budžets 11. gadā piešķiram 142,6 miljārdu, maksājumi 130 miljārdi. Un tāpat arī piešķīrumi dabas resursiem, tā skaitā tie, tiešais atbalsts un zivsaimniecībai un citām lietām 44,7% no kopējiem apropriācijām, savukārt saistībās uz 1,7%. Tad par dabas resursu saglabāšanu, par ko mēs bijām eh, nobažījušies par maksājuma aproporcijām, eh, ir 58 miljārdi, eh, saistības 59,5 miljārdi un 43,7 miljārdi. Un attiecībā uz uzsaimniecību ir arī veikt paredzētu maksājumu tālāk. Uh, jāsaka, ka daudz lielāk nekā iepriekš eh, tika plānots, ir eh, radušies eh, šie izdevumi, jo ir komisija plāno mazāk tērēt tieši tādēļ, ka tiek gaidīts, ka lauksainiecībā būs uzlabojums un lauksainiecības produktu tirgoji īpaši E, piensaimniecībā, bet mēs neesam pārliecināti, ka tirgus tik tiešām e, tik pozitīvi attīstīsies, tā kā esam piesardzīgi. Uh, Tad par draudiem eh, finanšu disciplīnai te riski ir mazinājušies, vismaz attiecībā uz 11. gadu, un ja tas rastos, mēs jau to šobrīd zinātu, jo tad jau līdz 31. martam komisija būtu mūs par to informējusi, tā kā šī problēma neatiecās uz 11. gadu. Manuprāt, eh, varētu arī atzīmēt kolēģiem eh, attiecībā uz 12. gadu, ka mēs varētu izvairīties no finanšu disciplīnas problēmas, bet tas būs lielākā mērā atkarīgs no tā, kā darbosies un attīstīsies lauksanēcības eh, produkcijas tirgus. Un eh, visdrīzāk, ka liela peļņa KLP eh, ir mūsu jau pagātnes dati. Un attiecībā uz 2020. gada stratēģiju tika minēts, ka finanšu disciplīna būs vajadzīga. Jautājums ir par to, cik liela, nevis vai tā būs vajadzīga. Un tā skaitā ir skarta arī dali, eh, maksājumi jaunajām dalību valstīm. Eh, tas nozīmē principā to, ka samazināsies eh, tieši maksājuma apjomi dalību valstīm, lai iespējami saglabātu to 2013. gada normā. To mēs varētu lēmt saistībā ar kopējas lauksainiecības politikas reformu, kas tiešās veidā saistīts ar mūsu darbu šajā komitejā un tieši attiecas uz lauksaimniekiem. Uh, Tātad 42% tēriņi 2010. gadam līdz zem 40% līdz 2013. gadu. Tad par tirgus pasākumiem 11. gada budžets e, paredz par 1 miljārdu aptuveni samazināt tirgus pasākums, kas ietver 300 miljonus eiro, kas 2010. gada budžetā paredzēts piensaimniecības nozarei. Un e, kas bija ļoti svarīgs jautājums šim. Ja mēs to skatām kontekstā un salīdzinām ar pašreizēju 2010. gadu budžetu un eh, par 11. gadu budžetu, tad tirgus eh, pa, eh, izdevumi no 7,4% lauksaimniecības budžetā līdz 5,6% 2011. Eh, gadā, bet es atkal atkārtoju, ka tas eh, tiek balstīts uz plānotajiem apjomiem, ka eh, lauksaimniecības nozars, ir īpaši piensaimniecība, 11. gadā būs daudz labākā situācijā, bet es esmu piesardzīgi. Man ir interesanti uzklausīt komisijas viedokli, jo neviens īsti nevarēja paredzēt ne cenu straujo celšanos, ne to straujo straujo krišanos, tā kā esam šobrīd diezgan piesardzīgi pret to, kas tiek plānots 11. gadā gadījumā, ja tomēr krīze notiek. Es nedomāju, ka kāds no mums vēlas saskarties ar tām pašām problēmām, kas mums bija krīzes sakarā jau šeit jāskata parlamentā. Tā kā mums ir nepieciešams arī drošības tīkla izveide, lai novērstu šādas problēmas. Par piena saimniecības fondu Mēs eh, ļoti veiksmīgi esam eh, izcīnījuši šo 300 miljonu eiro budžeta eh, pozīciju, bet kā atbalsta pasākums piensaimniecības atbalstam, tas paredzēts informācijai kolēģiem. Visas dalību valstis ir jau paziņojuši, kā viņas to darīs. Divas valstis ir tiešā veidā piešķīrus to ražotājiem. Uh, un 12 miljoni šobrīd no 300 miljoniem ir jau piešķirt piensaimniekiem. Un e, esmu gatavs uzklausīt arī jūs komentārus par šo jautājumu. Tāpat mums nepieciešams arī ir e, pārunāt atsevišķu budžeta līniju piensaimniecības fondam. E, tāpat par veselības pārbaudas veikšanu, ko tas nozīmē 2011. gada budžetam, tad ir plānots izmantot neizmantotos līdzekļus konkrētiem pasākumiem dalību valstīs, 486 miljonu kopējais budžets ir paredzēts šādam mērķim. 68. pāntā noteikts, ka finansējumu ir iespējams izmantot konkrētiem mērķiem dalību valstīs un 11. gada budžetā. Tas ir interesants skaitlis - 91% no tiešās palīdzības eh, zemniekiem uh, tiks eh, paredzēts eh, ražošanai. Šobrīd ir 85%, tā kā mēs jau virzamies ar šādu at, atvie, atsaistīšanas uh, pasākumu. Tātad 638 miljoni, kas bija gan savienoti, gan tagad tiek atvienoti. Tā skaitā arī atbalsts jaunajām dalību valstīm, kas pilnībā būs stājušies spēkā pilnā apjomā 13. gadā. Uh, Joprojām turpinās atbalsts 11. gada budžetā eh, palīdzībai trūkumu eh, cietējiem. Tāda eh, 18 dalību valstīs tas notiek, un es aicinātu visām dalību valstīm piedalīties šajā programmā. Kas attiec uz augļu schēmu, tad pašreizēja schēmas ietvaros četras dalību valsts izvēlējās nepiedalīties un attiecīgi šīm uh, dalību valsts sadaļa tika pārdalīts tām, kuras piedalās. Šim mācību gadam divas dalību valsts izlēma nepiedalīties, bet vairākas citas dalību valsts pieprasīja tikai daļu no piešķīruma, un attiecīgi brīvie līdzekļi tiks pārdalīti tiem, kas pilnvērtīgi piedalās šajā schēmā. Uh, uz, uh, attiecībā uz veterinārajiem un sa, sanitāru pasākumiem, tad samazināts no 374 uz 343 miljoniem eiro, bet es atkal būtu piesardzīga, jo mēs īsti neesam pārliecība, kāda būs situācija ar augu vai dzīvnieku slimībām, un eh, iespējams šeit būs nepieciešams mainīt finansējumu. Mēs esam izplatījuši paziņojumu visām dalību valstīm, aicinot eh, norādīt mūsu priekšlikums par eh, izmēģinājumu projektiem lauksainiecības jomā, esam saņēmusi atbildes un reakciju jau attiecībā uz piensainiecības tirgu. Un un e, aicināt arī kolēģis izteikties, ja viņiem ir priekšlikumi. Es aicinātu gan kolēģis, e, kas strādā budžeta komitejā, gan arī cits kolēģis. Mums ir cita, e, cits process, saskaņā ar kuru mēs strādājam pie šī atzinuma. Es nevaru neuzsvērt, cik būtiski ir sekot ne tikai 11. gadu budžetam, bet jau šobrīd rūpīgi eh, vērot to, kas notiek līdz laika posmam 2013. gadā, kas būs ļoti svarīgs. Un tieši tādēļ mums ir ļoti būtiski pievērst īpašu uzmanību šiem procesiem, tā kā es gaidu kolēģi komentārus. Paldies! Grazie, grazie, onorevole Megines. Paldies, paldies, Megines skundzei. Mēs jums pilnībā piekrītam. Mums nepārtraukti jākontrolē situācija. Jā, arī es vēlējos apsveikt uh, Maginas kundz par uh, paveikto, bet es vēlētos uh, tomēr vērst komitejas uzmanību uz to, ka ir 2011. Um, gada budžetā līdzekļi, kas paliek no tirgus pārvaldības. Un es vēlētos zināt, kā komisija var paredzēt tik pozitīvu attīstību lauksaimniecības tirgos turpmāko gadu laikā, lai eh, samazinātu šos te līdzekļus, kas paredzēti tirgu pārvaldībai. Jo Magines kundze vēlējās dzirdēt mūsu komentārus, un Es domāju, ka šajā jautājumā mēs nevaram to atstāt tā, kā tas ir, jo mums ir nepieciešama paskaidrojuma, kāpēc komisija iet šajā virzienā. Jo šobrīd tirgus ir ļoti zema un tas turpina kristies, un es arī uzklausīju komisāru jautājumā par graudiem, tāpēc es tik tiešām gribu zināt, kur mēs šos līdzekļus ņēmsim. Un otrs punkts. Eh, diskusijā Strasbūrā es uzdevu jautājumu eh, komisāram par 300 eh, miljoniem eiro, kas ir piena fonds. Jūs sakat, ka ir 12 miljoni eiro, un es domāju, ka lauksaimniecības komitejā mums tik tiešām būtu jāvēršas pie komisijas, lai saprastu, kas tad ir ar šiem līdzekļiem, jo tas nemaz nav tik mazs fonds un mēs nezinām, kā šie līdzekļi šobrīd tiek izmantoti. Tāpēc es domāju, noteikti arī šis jautājums būtu jāuzsver diskusijās, bet jo īpaši es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tiek samazināti līdzekļi uh, eh, tirku pārvaldībā. Paldies, Stefan, tagad uh, Garsijas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms paldies Maginas kundzei par darbu kas nav viegls. Mums atvēlētie līdzekļi ir nelieli, un mums, zināmā mērā, ir jācīnās ar veidzinamām. Krīze ir atstājusi negatīvu ietekmes lauksaimniecības eh, produkcijas ražotājiem, tāpat arī uz sarunām, kas notiek PTO ietvaros, un mēs esam saskārušies arī ar grūtībām kontrolēt kontrolējot uh, Eiropas Savienības uh, robežas, tāpēc arī mums noteikti ir jādomā par visiem šiem jautājumiem. Es vēlētos, lai mēs pienācīgi sagatavotos mūsu darbam turpmāk un mums ir prasība nostiprināt Eiropas Savienības uh, ražošanu, veicot informācijas kampaņas, Tāpēc mums būtu jāiesaist šajā darbā asociācijas, patērētāju apvienības, ražotāju apvienības, jāinformē patērētāji visos iespējamos veidos, lai viņi būtu pietiekami informēti par jautājumiem, kas ir svarīgi, lai gal patērētājs labi zinātu, kādu produkciju viņš izraugās, uh, vietējā lielveikalā, kāpēc ir, šī produkcija ir tik dažāda, kāpēc cenas ir dažādas. Tātad, pateicoties eh, mūsu pilotu projektam, mēs varētu izvērst eh, Eiropas Savienības eh, mēroga kampaņu. Tāpat mēs varētu skaidrot atšķirības dalībvalstu starpā, kas attiecas uz dzīvnieku labturību, vides normām, uh, un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to mēs no vienas puses gan aizsargātu Eiropas Savienības patērētāju, gan arī sniegtu viņam papildus informāciju un lielāku rīcības brīvību. Un līdz ar to patērētāji varētu iesaistīties uh, šajā sistēmā, kas būtu caurskatām un demokrātiska. Mums noteikti Ir jādomā arī par Eiropas eh, Savienības eh, logo un līdzīgiem projektiem, kas jau ir tikuši īstenot pagātnē. Paldies, un tagad vārds Nikolēsku kungam, un pēc tam Koplas Santos kungam. Paldies priekšsētāji, paldies eh, Magines kundzei par prezentāciju, un paldies, ka viņa vēlējās dzirdēt mūsu komentārus un jautājumus. Man par pilotu projektu būtu daži jautājumi. Es vēlētos piedāvāt projektu, kas būtu līdzīgs Erasmus programmai jaunajiem lauksaimniekiem. Tātad mēs balso, balstītos uz uh, Erasmus programmu, kas ir uh, jauniem uzņēmējiem, Līdz ar to jaunie lauksaimnieki, kas uzsāk ekonomiskās aktivitātes, viņiem ir nepieciešama pārobežu pieredzes apmaiņa, viņam būtu vērtīgi uzzināt, kas eh, attiecīgi viņa nozarē notiek citās dalībvalstīs. Esmu runājis ar šo, par šo jautājumu ar Dantēna kungu, Čabadī kungu, un mēs noteikti varētu nākt klajā ar šādu projektu, un būtu labi, ja jūs parakstītu arī šo mūsu priekšlikumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Luišam. Senhor Presidente, eu posso prescindir porque a minha intervenção. E Paldies, priekšsēdētāji! Es jau vēlējos pateikt patiesībā to, ko pateica Lefaukungs, un es pilnībā piekrītu viņa teiktajam. Uh, Es domāju, ka šīs pārāk optimistiskās eh, prognozes no komisijas puses ir satraucošas, un es vēlētos saņemt skaidrojumu no komisijas puses. Paldies, paldies, un tagad Sikerska kunga vārds, un tad komis, un komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Es Vai budžets tiks pārskatīts un vai mēs par to varētu iegūt informāciju? Paldies un paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvei un tad vārds Maginies skundzei. Kristīna Porkmana. Paldies, paldies arī Magīneses kundzei. Nelielā uzklausīšana, kas tika organizēta pagājušajā nedēļā, arī bija patiešām noderīga. Pirms atgriezties pie jūsu komentāriem, es vēlējos pateikt, ka gan Agri komitejai, gan budžeta komitejai mēs nosūtījām darba dokumentu, kas veltīts 2011. gada budžetam. Mēs to regulāri sūtām. The fondu komitejai, un mēs esam tātad jūsu komitejai un arī budžeta komitejai nosūtījuši pilna apjoma dokumentu. Jūs tur varat iepazīties ar visām detaļām, līmeņiem, kvantitātu un tā tālāk. Tikai daži vārdi par šķiet nozīmīgāko, proti par to, ko mēs sagaidām no tirgus un kādēļ komisija ir piedāvājusi šādu budžetu, kas ir daudz zemāks nekā pagājušajā gadā. Jā, jūs to atzīmējat pareizi, un kāds ir galvenais iemesls? mēs eh, runājam par to, ka šis budžets ir par 840 miljoniem zemāks. 104 miljoni ir piedāvāt piensaimniecības sektoram 2011. gadam, un 80 miljoni no tiem ir paredzēti skolu piena programmām. Kādēļ tā tas ir noticis? Tad, kad komisija strādāja pie budžeta sākotnējās tāmes, vēl nebija eksporta atlīdzības piensaimniecības sektorā, nebija arī nekādas valsts iejaukšanās it sevišķi šajā attiecīgajā intervences laika periodā pagājušā gadā. Un tagad eh, ne arī šī gada eh, intervenču periodā. Komisijas vārdā es vēlējos pateikt, ka jūs noteikti būsiet ievērojuši piensaimniecības tirgū situācija ir mainījusies, ja mēs to salīdzinām ar pagājušo gadu. Ko mēs varam darīt? Ir grozījuma vēstule no lauksaimniecības komitejas, un mēs vēlamies piedāvāt šādus budžeta grozījumus lauksaimniecības jomai. To mēs izdarīsim šī gada oktobrī, un, protams, mēs uzmanīgi sekosim visu veidu attīstībai visos tirgos, arī runājot par graudaugu tirgu. Uh, viens no kolēģiem to minēja. Nu, tieši tāda ir pašreizējā situācija. Otrām kārtām ir rezerve. Uh, 7, uh, 790 miljonu apmērā. Tātad šī marža ir zemāka nekā grozījumos, nekā budžeta grozījumos, bet eh, ja ir krīzes garjums, tad, protams, mēs varam piedāvāt budžeta grozījumus. Un šeit mēs eh, tātad spriedīsim, cik, at, cik liels eh, līdzekļu apjoms būs šajā maržā. Tālāk runājot par piensaimniecības fondu. Uh, Jums ir pilnīga taisnība, ka no 31. marta tikai divas dalībvalstis ir e, veikušas iemaksas un 20. aprīlī par to tika paziņots komisijai. Bet 31. martā dalībvalstīm arī vajadzēja paziņot komisijai par to, ko tās ir lēmušas darīt ar šiem līdzekļiem. 31. Jū, 30. jūnijas ir. E, Eh, galējais termiņš, lai šo informāciju iesniegtu, un es domāju, tad mēs iepazīsimies ar skaitļiem par uh, martu, aprīlu un maiju, kā tad šie 300 miljoni ir tikuši tērēti. P visas dalību valstis. Uh, ir teikušas par saviem nodomiem, ko tās ir paredzējušas darīt ar šiem līdzekļiem, un tā tad šī mēneša laikā un uh, maija mēnesī uh, līdzekļi tiks apgūti un pēc tam tiks sniegta informācija komisijā. Tālāk, ja mēs runājam par pilotprojektiem, nu, par to komiteju tagad var apspriesties. Paldies! Ļoti labi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Magīnes skundz lūdzu. Paldies, es domāju, es varēšu izteikties ļoti lakoniski, ņemot vērā arī komisijas pārstāvs paziņojums, bet es vēlētos, lai jūs ņemt vērā tās bažas, kas pastāv mūsu komitejā proti. Nu, jūs visai optimistiski izvērtējāt situāciju tirgos, bet uh, varbūt tā ir pārāk liela eiforija, mēs tā ļoti prātīgi vērtējam to, kas varētu notikt. Piemēram, 400 miljonu marža, eh, kas ir izmantojama iespējams krīzes gadījumā, mums šķiet, ka būs pieejama mazāk līdzekļu krīze patiešām uzliesmos. Un ja mēs runājam par piensaimniecības fondu e, izmaksas tiks e, veiktas līdz jūnija beigām. Varbūt, ka kādā vēlākā posmā jūs varētu paskatīties, e, ko darīt tad, ja ir krīze tirgū, jo tad piensaimniekiem maksājumi ir nepieciešami nekavējoties. Tālāk pievērsīšos pilotu projektu jautājumam, un tie kolēģi, kas pie tā strādā, varētu nosūtīt ēpastu e ar ierosinājumiem. Protams, es gaidīšu visus jūsu ierosinājumus, un, piemēram, ja mēs runājam par tādām programmām, kā Erasmus veida apmaiņas programmām, arī lauksaimniecības sektoru nevajadzētu no šādas iespējas izslēgt, un, protams, ir jāsniedz labāka informācija patērētājiem par dažādiem standartiem un produktiem. Nu, tās ir ļoti labas loģiskas domas. Lielas paldies par visiem kolēģiem par līdzdalību. Es uh, esmu atklāta dažādiem piedāvājumiem, uzklausīšu jūs domas par cita veida pilotprojektiem, un ko es vēlējos teikt komisijai. Mēs esam norūpējušies par lauksaimniecības tirgu attīstību, un, nu, varbūt, ka ir jā jāizniedz budžeta grozījumi šī gada oktobrī, novērtējot to, kā situācija attīstīsies. Lielas paldies arī kolēģiem par palīdzību. Grazie, onorevole Megines, se non ci sono... Paldies. Magines skundzē, vai kāds kolēģis vēl vēlējās izteikties? Tagad eh, pēdējais darba kārtības punkts. Mitoloģijā par kvantu riguārdu komisijas informāciju par eh, komitoloģijas procedūru attiecībā uz organisko vīnu. Ja mēs runājam par komitoloģijas procedūru, komisija piedāvā grozījumus attiecībā uz šo regulu. 8, 3, 4. Šeit mēs runājam par eh, noteikumiem attiecībā uz organisko vīnu komisija eh, apņēmās informēt komiteju par to, kādi lēmumi ir pieņemti attiecībā uz komitoloģiju 26. aprīlī. Šeit mēs runājam par konkrētiem grozījumiem eh, organiskā vīna regulā, bet komitejā lēmums vēl netika pieņemts, bet mēs esam priecīgi, ka zālē ir arī komisijas pārstāve. Uh, kas varētu mums piedāvāt uh, savu priekšlikumu. Jāņem vērā, ka eh, ar šī gadījuma palīdzību mēs varam iepazīties ar to, cik nozīmīgi ir komitoloģijas procedūra. Arī parlamentā esam pateicīgi komisijai par sniegto informāciju un esam priecīgi, ka ir ieradies arī pārstāvs no komisijas. Mēs runājam par vairākiem tematiem, eh, kas tika iekļauti komatoloģijas procedūrā un eh, pārstāvis no lauksaimniecības ģenerāla direkcijas mūs informēs par šo lēmumu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Kā jau tika paziņots, tātad es vēlētos jūs informēt par to, cik tālu mēs esam nonākuši savā darbā ieviešot Eiropas normas uh, attiecībā uz bioloģisko, organisko vīnu. Tātad normas, kas būtu saskaņā ar ekoloģiskās lauksaimniecības pasākumiem. Kā jūs teicāt, priekšsēdētāji kungs, ir Eiropas regula, kas nosaka, ka Um, noteikums uh, šajā jomā. Tas tā ir regula 834 šķērsvīt 2007, bet jāsaka, ka šie organiskie noteikumi ir ar zināmiem trūkumiem. Ja šī noteikuma attiecas uz vīnogu audzēšanu, tad vīnogu pārstrādi, uz vīnogu pārstrādi gan tas neatiecas. Tātad mēs varam certificēt uh, vīnogas kā ekoloģiskās vīnogas, bet mēs nevaram certificēt ekoloģisko vīnu. Un mērķis ir. Mērķis tika noteikts ar rīcības plānu, kas tika pieņems 2004. gadā un tika noteikts tātad mērķis izstrādāt normas, attiecībā uz ekoloģisku vīna razoš, ražošanu. Un mēs šo mērķi paturējām prātā arī eh, runājot par padomas regulu 2007. gadā. Komisija ir uzsākusi šo darbu vispirms finansējot pētījumu projektu, eh, pētījumu, kas tika īstenots eh, triju gadu laikā, ņemot vērā praksi, kāda tiek izmantota saimniecībās, kurās tiek ražots vīns no ekoloģiskajām vīnogām. Šis pētījums mums ir sniedzis zinātnisko pamatu, un pēc tam tika diskutēts par regulas priekšlikumu 2009. gadā. Trīs reizes tātad ekoloģiskās lauksaimniecības reglamentēšanas komitejā, kas ir attiecīgā kompetentā komiteja, kas varētu izstrādāt šādu regulu. Pēc šīm diskusijām 2010. gadā komisija aprīļa sākumā ir pieņēmusi priekšlikumu par ekoloģiskā vīna ražošanas noteikumiem. Priekšlikums, protams, balstās uz diskusijām, kas tikušas īstenotas līdz šim. Mēs tāpat esam balstījušies uz rezultātiem, kas iegūt šajā pētījumā, kuras pieminēju. Un īsumā dažos vārdos varētu teikt, ka mēs balstamies uz vispārējiem noteikumiem. Tātad noteikumiem, kas ir spēkā kopējā tirgus organizācijā vīna jomā, tāpat uz E, enoloģisko praksi un attiecīgie noteikumi paliek spēkā, bet priekšlikumā par ekoloģisko vīnu ir atrodami daži ierobežojumi, kas attiecināmi uz dažiem, uz dažiem enoloģiskās prakses veidiem, jo dažu veidu um, pasākumi nav atļauti, jo tie maina šī te vīna kvalitāti. Un, piemēram, ir 40 vielas, kur lietošana ir atļauta. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāji, kom agrī komisijas darba kārtībā šis punkts ir ierakstīts un ir paredzēta jauna sanāksme uh, 18. maijā, iepriekšējā notika 28. aprīlī, un šai te komitejai būs jāsniedz savs viedoklis. Cenšoties panākt uh, vairākumu atbalstu no dalībvalstu puses, uh, tomēr pastāv zināms risks, ka mēs šo mm, vairākumu negūsim, jo daži dažiem tehniskiem jautājumiem mēs ne, nespējam iegūt pietiekam lielu atbalstu. Tā piemēram jautājums, kas attiecas uz uh, sulfātu uh, saturu un šo te sulfātu daudzumu slieksni komisija ir noteikusi maksimālos griestus, kas atšķiras, ja mēs salīdzinām uh, dažādus vīnu veidus, kā jau tas ir kopējā tirgus organizācijā, bet eh, tas tomēr ir viens no raksturojumiem, kas palīdz nošķirt ekoloģisko vīnu no citiem vīnu veidiem. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka mums neizdosies panākt vairākumu atbalstu. Un tādā gadījumā, ja mums neizdosies 18. maijā panākt vairākumu atbalstu, tad komisija izmantos komitoloģijas procedūru tādu, kāda tā darbojas šobrīd, un, un kā tā ir noteikta 1998. gada padomas lēmumā. Ja balsojums būs negatīvs, tad eh, mēs savu priekšlikumu nodosim padomē. Padomas rīcībā būs trīs mēneši, lai pieņemtu lēmumu un, attiecīgi, tā nodos uh, savu priekšlikumu Eiropas parlamentam informācijai. Tātad komisija vēlas jūs saulēcīgi informēt par šo procedūru gadījumā, ja būs uh, jāizteno šī procedūra, ja balsojums būs negatīvs. Tātad atgādināšu, ka komisijas mērķis ir uh, pieņemt noteikums attiecībā uz ekoloģisko vīnu, uh, tā lai. Mm, šie te noteikumi būtu spēkā 2010. gada ražas novākšanas laikā, lai attiecīgi vīnkopi varētu uzsākt ražošanu saskaņā ar šiem jauniem noteikumiem. Paldies par uzmanību! Paldies! Pat, pateicos komisijas pārstāvim. Ir vairāk kolēģi jau pieteikušies runāt. Per poi magari fare un accenno a un problema di metodo. Herbert Hoffman ha chiesto la parola e poi Madame Lulli. Hoffman kungs ir pieteicies un Lulings kundze. Lūdzu. Tas ir koncepcijas. Man šķiet, tā ir ļoti laba doma, ka mēs runājam tikai par, ka mēs runājam arī par ekoloģisko vīnu, ka uz to attieksies konkrēti regula. Un e, mēs šeit runājam par Punkt einfach für unsinnig. Ähm, Mēs runājam par uh, sulfātu saturu vīnā, un uh, komisārs, uh, runājot par sulfātu dioksīdu saturu, teica, ka šeit varētu noteikt, kurš tā tad ir ekoloģisks vīns un kurš nav. Bet jāņem vērā, ka sulfāti vīnā atrodas, un tas ir ļoti normāli, tā ir tāda dabiska parādība, un, uh, piemēram, ja mēs ražojam ekoloģisko vīnu. Eh, sulfāti ir pat vairāk nepieciešami, jo audzējot ekoloģiskās vīnogas varētu rasties tā situācija, kad, piemēram, rudenī vairāk nav iespējams aizsargāt vīnogas ar pesticīdiem. Tādēļ ir nepieciešams augstāks sulfāta saturs eh, vīnogās. Eh, komisija bija pastāvējusi to, ka ir jāpazemina sulfāts saturs vīnā un līdz ar to it kā šis lēmums tiek bloķēts. Es domāju, ka ziemeļrajonos, eh, kur eh, arī tiek audzētas vīnogas, eh, protams, būs grūti ņemt vērā šos noteikumus, tas radīs problēmas. Tālāk otrā problēma - termostabilizācija. Uh, Eh, komisija piedāvā pazemināt temperatūru, īsnībā tam nav nekādas jēgas, jo, ja mēs vēlamies stabilizēt temperatūru ar siltumu palīdzību, mums ir jānosaka konkrēta temperatūra, kurā brīdī šāda stabilizācija notiek. Bet, ja, piemēram, šāda stabilizācija norisinās siltuma apstākļos, tad eh, īsnībā mikroorganismu skaits tieši otrādi palielināsies, nevis samazināsies. Un es tomēr ceru, ka komisija nāks mums pretī kādu solīt, un mēs varēsim izmērīties no komitoloģijas procedūras. Paldies! Un tagad došu vārdu Lulīngas kundzei. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Man jāsaka, jo īpaši viņkopības eh, Intergrupā mēs darbojamies pie šiem jautājumiem. Es pat esmu uzdevusi arī rakstisku jautājumu komisijai, uz, un uz šo jautājumu neesmu saņēmusi pienācīgu atbildi. Es domāju, ka mums pavisam skaidri jāpasaka, ka mums ir nepieciešama iespēja ražot ekoloģisku vīnu visos vīnkopības eh, reģionos un katru gadu, un tā skaitā arī tādos gadījumos, kad ir ekstremāli klimatiskie apstākļi, un mums būtu jāatļauj šī vīna ražošana visās ražošanas struktūrās. Tālāk, kas attiecas uz sulfātu problēmu, ja mēs vēlamies ierobežot sulfātu saturu, tad. Ir jāsaprot, ka tas novedīs pie negodīgas konkurences. Ja mēs vēlamies uh, noteikti zemāks vērtības, tad tas drīzāk notiek ne jau eh, tāpēc, lai, lai mēs eh, garantētu veselībai nekaitīgas produkcijas ražošanu, gluži otrādi tas var pat palīdzēt, lai cīnītos pret tādu vielu attīstīšanos vīnā, kuras ir nevēlams. Uh, Un jāsaka, kā parastais vīns un arī ekoloģiskais vīns abos ir sastopami sulfāti un nav citu alternatīvu ražošanas procesā. Un ja komisija grasās rīkoties tā, kā tas nu pat tika aprakstīts, tad tā radīs milzīgas konkurences skropļojums, un tas nekādā veidā nekalpos patērētājiem, manā rīcībā ir arī vīnkopības profesionāļu. Mēs uzskatām, ka šis nav piemērots solis un mēs noraidām šo priekšlikumu, it sevišķi ņemot vērā to, ka Centrāla Eiropā ļoti ātri mainās klimatiskie apstākļi, un tas varētu novest pie uh, konkurences deformācijām. Vēl viens punkts par kur runā jau kolēģis. Jaunais regulējums paledz paredz arī to, ka karsēšana tiek izmantota maksimāli uh, 65 grādi, nevis 75 grādi, ja mēs runājam par bioloģisko vīna stabilizāciju. Tā ir izmantota prakse, un tas būtu jāņem vērā. Tā tad ir divi iemesli, kāpēc mums nevajadzētu iet ja tajā visienā, kur piedāvā komisija, un es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai neradītu jauns konkurences skropļojums dažādo reģionu, vinogu šķirņu, eh, ražošanas struktūru starpā. Mums nevajadzētu noteikt ierobežojums, kas veicinātu to, ka vīns eh, zaudē savu svaigumu, to nav iespējams uzglabāt, jo tas, protams, rada arī komerciāls sekas arī attiecībā uz trešām valstīm un es ceru, uh, ka komisija sapratīs, ka tā nav uz pareizā ceļa. Neviens kolēģis vairs nevēlies izteikties, saka priekšsēdētājs, tad došu vārdu komisijas pārstāvam, viņš varēs sniegt atbildes. Nu, varbūt tikai uh, viena piezīme no manas puses vairāk par metodoloģiju, nevis par saturu. Kas mums ir jāpatur prātā? Ja saskaņā ar noteikumiem komisija izstrādās attiecīgo priekšlikumu, tad komisijai vajadzētu ierasties lauksaimniecības komitejā pirms lēmumu pieņemšanas un uh, piemēram, runāt par tādu lēmumu, kas jau ir ticis pieņemts, nu, īsnībā mums tas nav tik šausmīgi saistoši, un eh, parlamentam tas vairs nepiedāvā pietiekam labas tādas iejaukšanās iespējas. Un at, Vadības komiteja vēl nav pieņēmusi savu lēmumu, līdz ar to mēs tagad varam sniegt savu ieguldījumu, jo lēmums vēl nav ticis pieņemts, pateicoties uh, Hofman kungam un Lulings kundzei. Bet, uh, ņemot vērā jaunos noteikumus, būtu patiešām ļoti jauki, ja komisija mūs informētu arī par citiem jautājumiem saulaicīgi, piemēram, par tādiem jūtīgākiem uh, jautājumiem ir arī pārvaldības komitejas, un mums šķiet, ka, piemēram, atšķirsies arī ļoti daudz noteikumi attiecībā uz uh, dārzeņu un augļu audzēšanu. Mums ļoti interesētu, ko komiteja pieņem šajā kontekstā. Varbūt uh, mēs nespēlēsim saturis tik lielu lomu, bet tomēr uh, kaut ko vēlamies arī šeit noteikt. Paldies, lūdzu, komisijas pārstāvs. Oui, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot abiem deputātiem. Vēlētos atbildēt uz tehniskiem jautājumiem, kas attiecas uz temperatūru vispirms. Jā, tik tiešām. Apstrādāšana augstā temperatūrā galvenokārt tiek izmantota eh, parastajiem vīniem, kuriem nav nekādu temperatūras ierobežojumu, bet Attiecībā uz ekoloģiskiem vīniem mums šķita vietā noteikti ierobežojums, lai nenotiktu pilnīga produkcijas sterilizēšana. Sterilizācija. Lai mēs um, varētu izmantot maksimāli vīno kvalitāti. Un tātad uh, šī te pieļautā robeža ir 65 grādi kas ir diezgan augsta temperatūra, kas bieži tiek izmantot lielākajā daļā ražotņu, un šķiet, ka tas nekādas tehniskas problēmas nerada arī ekoloģisko vīnu gadījumā. Tālāk, kas attiecas uz uh, sulfātiem, par šo jautājumu ir ticis uh, diskutēts daudz un dikti. Un eh, šie griezti ir attiecinām uz parastajiem vīniem ir 150 grimi, grami uz militriem, sausajiem vīniem 200 grami uz militriem, uh, sausajiem eh, sarkanvīniem un tālāk citiem vīniem tas var būt vēl augstāk, bet tas viss ir attiecināms uz parastajiem vīniem. Pētījumos ir pierādīts, ka ekoloģisko vīnogu ražotāji var saražot vīnu, nesasniedzot šos te minētos sliekšņus, jeb griestus. Un tas ir eh, ticis pierādīts nevis kaut kādos atsevišķos gadījumos, bet eh, gan eh, pētījumos, kas ir veikti plašākā mērogā, un tāpēc ir iespējams samazināt varbūt pat par 50% sulfātu saturu, tā skaitā arī mazāk labvēlīgajos reģionos, proti Eiropas ziemeļu reģionos. Bet diskusijās arī pierādījās tas, ka nosako diezgan stingrus griestus, tā piemēram pieprasot šo te vērtību samazināšanu par 50%, varētu radīt problēmas dažiem ražotājiem, kuri neizmanto attiecīgo tehnoloģiju vai arī kuri ir saskārušies ar mazāk labvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem attiecīgajā gadā. Eh, samazinājums par 33% sausiem eh, sarkanvīniem ir pilnībā iespējams, tāpat arī saldajiem vīniem, kuros, kā jūs zinat, ir nepieciešams labāk stabilizēt vīnu un samazinājums var būt tikai 30 uh, eh, grami uz mililitru attiecībā uz aizvainu. Tie var būt 370 grami uz mililitru SO2. Vai šie skaitļi ir reāli sasniedzami? Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties no noteiktiem uh, sliekšņiem. Uh, ir pilnīgi iespējams saražot labu, certificētu ekoloģisko vīnu, ievērojot šos te, šīs te robežu vērtības. Ja klimatiskie apstākļi dažos gados ir ļoti nelabvēlīgi, tad tādā gadījumā komisija ir paredzējusi eh, tā saucamā elastīguma noteikuma, proti ārkārtas gadījumos ražotāji, kuri saskārušies ar grūtībām attiecīgajā gadā, varētu palielināt eh, šīs vērtības tātad līdz pat maksimālajām vērtībām, kas ir noteikts attiecībā uz parastajiem vīniem. Un mēs secinājām, ka lielākā daļa ražotāju kas šobrīd varētu ražot vīnu no ekoloģiskajām vīnogām, bez grūtībām varētu arī sarežot uh, attiecīgi ekoloģisku vīnu, ievērojot komisijas noteiktos prasības. Tam visam pamatā ir ne tikai zinātniskie pierādījumi, kas ir tikuši pārbaudīti arī praksē uz vietas, bet to var salīdzināt arī ar privātajiem standartiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā vai trešās valstīs. Un šie tie privātie standarti uh, tiek attiecināti ne tikai uz dienvidu reģioniem, bet arī uz ziemeļu reģioniem Eiropas Savienībā. Un šie privātie standarti neparedz augstākus SO2 saturus kā tos, ko piedāvā komisija. Es pat vēlētos teikt, ka ir daži privātie standarti, kas ir daudz striktāki nekā komisijas priekšlikums. Tāpēc eh, komisijas priekšlikums ir pilnīgi reāli īstenojams, un tas mums palīdzēs arī definēt ekoloģisko vīnu uh, Eiropas Savienības eh, līmenī. Paldies! Lieliski, paldies komisijas pārstāvim. Ja citi kolēģi nevēlas izteikties, mēs varētu šo sēdi beigt. Lūlīngas kundze, lūdzu. No nu, Tikai vienu teikumu, priekšsēdētāji kungs. profesionālajiem vīndariem es uzticos, un ja viņi saka, ka tas nav iespējams un tas tikai radīs konkurences deformācijas, es viņiem uzticos un īstenībā es viņiem uzticos vairāk nekā komisijas darbiniekiem šajā kontekstā. Man ir jāuzdod jautājums, vai viņi vispār kaut ko sajēdz no vīna tādā profesionālā jomā, jo vīndari patiešām ļoti daudz sajēdz no vīna, un mums vajadzētu uzmanīgi skatīties, ko komisija šeit ir nolēmusi paveikt. Paldies! Grazie ancora, Madame Lulling. Allora, ci vediamo. Paldies, Lulings kundze. Tā, tiekamies atkal 15.00. Mums būs uzklausīšana par eh, pārtiks apgādes ķēdi. Paldies!